Dear colleagues, um, I welcome. Godātie kolēģi, sveicu Saru Giulianu Kingu, komisāra amata kandidātu. Sākumā izteikšu dažas ievadu piezīmes, pirms mēs sāksim um, uzrunu kuru teiks Serģilēns Kings, un pēc tam jautājumu no deputātiem. Tāda procedūra saskaņā ar 118. noteikumu punktu pēc saskaņā ar reglamentu parlaments iztaujā komisāra amata kandidātu, lai noskaidrotu viņu kompetenci, tāpat arī izvērtē viņu zināšanas par attiecīgo dosjē un komunikācijas prasmes. Tāpat vēlos atgādināt, ka parlaments eh, komisāra amata kandidātam ir iesniedzis eh, veidlapu, eh, kuru apstiprinājusi komiteju priekšsēdētāja konference, un divi jautājumi ir no Libe komitejas. To visu ir apstiprinājusi priekšsēdētāja konference. Un, uh, komisāra amata kandidāts ir atbildējis rakstiski uz šiem jautājumiem, sniegtās atbildes ir saņemtas un pārtulkotas oficiālās valodās. Un aicinu visus, kuris, kuri vēl nav iepazinušies ar šīm atbildēm, iepazīties to tāda struktūra debatēm. Komisāra amata kandidāts izteiks mutisku uzrunu, kas nepārsniegs 15 minūtes. Pēc šī ievada būs laiks 45 jautājumiem un atbildēm. Katra sadaļa būs trīs minūtes. Viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar ārlietu komitejas priekšsēdētāju Brokkungu, vienu jautājumu uzdos AFET eh, vice, komitejas eh, vicepriekšsēdētājs Paškūkungs. Pirmā kārta eh, jautājumiem būs politisko grupu pārstāvjiem. Tās beigās, uzklausīšanas beigās, komisaram un kandidāts varēs izteikt 5 minūšu uh, noslēguma paziņojumu. Aicinu visus ievērot eh, atvēlēto laiku, uzdodot jautājumu, jo savādāk eh, komisāram un kandidātam nebūs iespēja iekļauties atvēlētajā laikā, lai atbildētu. Papildu jautājumiem mums diez vai būs laika. Bet, ja jūs ļoti precīzi ievērosiet laiku, tādu eh, iespēju pastāv. Tūkojums tiek nodrošināts 22 valodās, tā kā varat izvēl, izmantot savu valodu, bet atcerieties, ka tulkošanai būtu labi, ja jūs nerunātu pārāk ātri. Pēc tam būs pieejama arī video ieraksts mūsu mājaslapā. Mēs jau esam pieraduši pie šīs telpas, bet komisāram kandidāts nav eh, pieredzes pie tās. Tad, kad jūs eh, sākat runāt, lūdzu paceliet roku, lai komisāram kandidāts varētu eh, redzēt, kur jūs atrodaties. Tas noteikti būtu ļoti noderīgi. Uh, Tāpat arī tas palīdzētu mediju pārstāvjiem un skatītājiem. Un noslēgumā vēl divas lietas. Pirms es dodu vārdu komisaram at kandidātam. Vēlos uzsvērt divas lietas saistībā ar viņa atbildības jomu. Jūs redzējāt jau vēstulē, kuru Junker kungs, komisijas priekšsēdētājs, rakstīja Kinga kungam uzņemties atbildību par uh, drošības eh, savienību strādāt eh, pirmā vicepriekšsēdētāja uzraudzībā, atbildēt par eh, labāku regulējumu un starpiesāžu attiecībām, tiesiskumu, nu, pamatiesību hartu un atbalstīt migrācijas iekšlietu un pilsonības komisāru darbu. Un mēs esam ļoti interesēti uzklausīt Sir Julian Kinga prioritātes un e, arī to, kā viņš sadarbosies ar, abiem, ar pārējiem komisāriem. Otrakārt, iepazināmies arī ar to, ka pārstāvniecība Eiropas parlamentē un pad padomē saistībā ar drošības savienību pamatā tiks nodrošināta no komisāra kas, puses, kurš atbild par migrāciju. Ja vien uh, netiek lemts savādāk, vienojoties ar pirmo vicepriekšsēdētāju un saskaņojot to ar migrācijas komisāru. Esmu pārliecināts, ka Sars Julians, Julians Kings eh, apgaismos mums par to, kā tiek plānot šis eh, darbs un sadarbības starp iestādēm. Skaidrs, ka atbildība Libe komitejas priekšā par drošības jautājumiem ir ļoti aktuāla Seržs Žiliens Kings rakstīja, ka ir ļoti interesēts sadarboties ar Libe komiteju, veidojot noderīgu dialogu, lai apspriestu aktuālos jautājumos, vai tas būtu ad hoc veidā vai struktūrētā veidā. Tā kā šī iespēja man ir tagad eh, dot vārdu Saram Džulēnam Kingam, lai uzklausītu viņu uzrunu. Merci, Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi, pateicos par šo uzaicinājumu. Eh, šovakar. Ja pirms eh, kādiem mēnešiem man kāds būtu teicis, ka man būs šāda tikšanās ar jums, tam es nekad nebūtu ticējis. Mēs dzīvojam uh, eh, saudabīgā situācijā. Britu valdība mani ir nominējusi un priekšsēdētājs Junkers ir izmantošo iespēju, lai nostiprinātu komisiju, veidojot drošības savienības komisāra amatu. Uh, Daži var jautāt, kā komisārs, kuru izvirzījusi dalību valsts, kura vēlas izstāties no Eiropas Savienības, saņem tik svarīgu amatu. Es domāju savukārt, ka es varu dot reālu pievienoto vērtību šajā jomā, kas ir prioritāte mūsu pilsoņu acīs. Man ir konkrēta pieredze šajā jomā. Uh, Uh, ņemot vērā manu pieredzi strādājot padomē un arī uz vietas īrijā, Ziemeļīrijā un uh, nesenākā pagātnē Parīzē. Patiesībā pirms diviem mēnešiem es uh, biju Nicā 15. jūlija rītā, un es pats savām acīm redzēju uh, graujošās sekas, kādas bija radījis iepriekšējās dienas terorista uzbrukums, kas, teroriz, kas bija atstājis traumatisku iespaidu uz uh, cilvēkiem. Un esmu veltīja savu dzīvi Eiropas lietām, strādājot Briselē, padomē, pēc tam Eiropas komisijā kā ko, uh, kabineta direktors, kā vēstnieks Francijā. Es kaismīgi aizstāvēju valdības uh, nostāju referendumu kampaņas laikā. Esmu vienmēr bijis lepns ar to, ka esmu brīts, un esmu vienmēr bijis lepns par to, ka esmu eiropietis un es nesaskatu nekādas uh, pretrunas uh, starp uh, šīm abām lomām, bet 23. jūnijā mani tautieši nolēma izstāties no Eiropas Savienības. Mums šis lēmums ir jārespektē. Lai nebūtu nekādu šaubu, es būšu piln, es gribu teikt pilnīgi skaidri, ja mani apstiprinās šajā amatā, tad darīšu visu, lai varētu e, šo amatu pildīt pēc iespējas labāk kopējās Eiropas interesēs un tikai Eiropas kopīgās interesēs strādāšu. Es apzinos, ka ir jābūt godīgam un neatkarīgam un uh, Eiropa, apņēmīgam Eiropas atbalstītājam. Uh, ja šā procesa rezultātā es kļūšu par komisāru, tad es došu uz vērestu uzņemoties visu atbildību, kas ir saistīta ar šo amatu. Kopš, tūkstoš, kopš 2001. gada 11. septembra ir pagājuši 15 gadi. Mēs domājam par šiem draudiem uh, ņemam tos vērā, bet terorisms organizētā nodiedz, noziedzība joprojām apdraud mūsu vērtības, un daži pat teikt, ka šobrīd vēl vairāk nekā agrāk. Kopš eh, spridzināšanas Madridē 2004. gadā ir bijuši dučiem dažādu teroristu uzbrukumu, 14 pagājušā gadā viena ar 600 nogalinātajiem. Daži no šiem uzbrukumiem bija da, ļoti labi saplānoti, to bija saplānojuši grupas, citi uzbrukumi bija tikai tādi, kas eh, izmantoja tikai nazi. Daži bija teroristi, kas ir izauguši mūsu valstī, citi ir eh, ārvalstu kaujinieki, kas atgriezušies no kaujas zonām. Daži bija eh, labi zināmi iestādēm, drošības iestādēm, citi tikai zināmi, kā eh, vainīgi pie sīkiem noziegumiem. Daži uzbrukumi bija sensitīviem mērķiem, citi bija pilnīgi negaidīti. Par organizēto noziedzību. Noziedznieki atraduši ir jauns veids, kā e, veikt noziedzīgas nodarījums pār robežām. Kibernoziegumi arī e, pieņems spēkā. Ne terorisms, ne organizētā noziedzība neievēro valstu robežas. Īstenībā viņu biznesa modeļi e, iegūst tikai no tā, ka valstis savā starpā labi nekoordinē darbības. Skaidrs, ka šeit ir vieta Eiropas līmeņa rīcībai. Uh, Atcerēsimies pagājušā gada novembrī briesmīgos uzbrukums Parīzē. Tie tika saplānoti Sīrijā. Daži no teroristiem it kā ir ceļojuši ar viltotiem, viltotām pasēm, viņi palika Beļģijā un saņēma uh, ieročus no Balkāniem, un devās uz Franciju tikai pirms pašiem uzbrukumiem. Līdz ar to šādu multinacionālu rīcību apturēt eh, var tikai sadarbojoties efektīvā veidā. Šodien vienas dalība valsts drošība ir visu dalību valsts drošība. Līguma 4. pāns ir viennozīmīgs. Nacionālā drošība ir dalību valstu atbildība tikai un vienīgi viņu. Bet e, tādējādi nevar tikt galā ar transnacionāliem draudiem, tāpēc ir nepieciešams šāds amats, lai varētu aizsargāt mūsu brīvību un pamatiesības. Un tas ir tas, ko sagaida mūsu iedzīvotāji. Eirobarometra uh, Ehm, Aptājas rezultāti uzrādīja, ka 82% no respondentiem vēlas eh, aktīvāko Eiropas Savienības rīcību pretterorismu jomā. Un tādēļ tiek izveidots šis amats, eh, lai eh, koordinētu darbību šajās jomās. Būs nepieciešama ļoti laba sadarbība starp pirmo vicepriekšsēdētāju Timermans, komisāru Avramopoulos, komisāru Jurovu un daudziem citiem kolēģiem. Kā jau manā misijas vēstulē tika minēts, komisijas priekšsēdētājs Junkers eh, vēlas izveidot horizontālu darba grupu, kas sadarbosies eh, komisijas eh, dienestiem no tieslietām līdz iekšlietām un transportu un izglītību un citām. Tāpat mums ir nepieciešama laba koordinēšana un darbs komandā, sadarboties dalību valstīm un, kas vēl jau vairāk svarīgāk, parlamentu un šo komiteju tīpaši. Es zinu, cik šī komiteja ir aktīvi cīnījusies, lai drošības jautājumi tiktu sakārtoti, enerģija un darba apjomu, kas ir ielikti, lai panāktu progresu šajos dosijē. Tāpēc mums tagad ir jāstrādā vēl vairāk, lai nodrošinātu to drošību, ko iedzīvotāji no mums sagaida. Mums ir nepieciešams nodrošināt efektīvu un ilgspējīgu drošības savienību. Efektīvu nozīmē uh, nozīmē e, koncentrēties uz īstenošanu, nodrošināt to, ka noteikumi, par kuriem panākt vienošanās, tiek transponēti e, nacionālajām iestādēm, e, tiek palīdzēts identificēt šķēršļus īstenošanā un novērst tos. Dalību valstis var paļauties uz komisiju, ka tā palīdzēs visos iespējamos veidos, un kad vien nepieciešams, mēs liksim īstenot eh, pieņemtu likumdošanu, tā skaitā izmantojot pārkāpumu procedūru. Bet eh, mums ir nepieciešams vairāk strādāt eh, pie īstenošanas. Ilgspējība nozīmē, ka uz šiem uzbrukumiem, kas ir bijuši, ir jārēģē ar visaptvarošu Eiropas Savienības līmeņa atbildi, sadarbojoties un veidojot kopīgu Eiropas drošības ietvaru, kas balstās uz pierādījumiem un ir labi pārdomāt. Pamatiesībām ir jābūt šī ietvera centrā. Manā personīgā pieredze Ziemeļīrijā ir mācījusi man, ka miers un lielāka drošība var kļūt par realitāti tikai tad, ja tā balstās e, pilnībā ievērotās pamatiesībās. Ilgai, ilgā cīņa pret terorismu Ziemeļīrijā sāka nest augļus tad, kad cilvēki noticēja, ka viņu pamatiesības tiek uztvērts nopietnas, viņi atteicās no vardarbības un uh, nostājas uz politiskā darba ceļa, lai veidot kopīgu nākotni. Esmu pilnībā apņēmies aizsargāt hartu. Mums vienmēr jābalsās uz tiesiskumu principiem, un mūsu drošības pasākumi ir jābūt vajadzīgiem, samērīgiem un juridiski pamatotiem. Attiecībā uz prioritātēm komisijas 16. gada aprīļa paziņojumā par efektīvu drošības savienību ir teikts, ka ceļa kartē ir nepieciešams stiprināt mūsu kopējo cīņu pret eh, terorismu organizēto noziedzību un tos, kas atbalsta to, un arī uz to, kas mums ir darāms, lai stiprinātu savu aizsardzību pret šiem izaicinājumiem. Tad pirmkārt, mums ir steidzami jāvienojas par priekšlikumu direktīvai par terorismu apkarošanu. Strādājot kopā ar jums un padomu, es ceru, ka mēs to paveiksim līdz gada beigām. Uh, Tāpat mums ir nepieciešams arī turpināt eh, darbu pie tā, lai eh, nogrieztu teroristiem piekļuvu finansējumam. Par šaujamieročiem. Man liels izaicinājums joprojām liekas eh, darbs pie tā, lai samazinātu piekļuvi nelegāliem ieročiem. Mums ir nepieciešams uh, arī veicināt sadarbību ar trešām valstīm. Otrakārt, mūsu aģentūrām ir jāspēlē spēcīgāka loma, atbalstot nacionālās iestādes viņu centienos eh, apkarot terorismu un organizēto noziedzību. Es vienmēr aizstāvēšu Eiropolu. Tagad mums vajadzētu pilnībā izmantot tās iespējas, ko piedāvā tās jaunais ietvars Eiropola. Eiropas pretterorisma centrs ir sācis nest augļus, bet mums tas ir jāstiprina vēl vairāk. Tāpat mums ir nepieciešams stiprināt Eiropas eh, kibernoziedzības eh, apkarošanas centru, lai tas kļūtu par galveno centru kibernoziedzības apkarošanā un ņemt vērā arī terorismu draudus. Mūsu tiesības organizējušiem iestādēm ir jāspēj efektīvi veikt izmeklēšanas un piekļūt digitāliem pierādījumiem. Nacionālajiem iestādēm ir vairāk jāizmanto kopējās izmeklēšanas komandas uh, Eh, paļaujoties uz Eiropolu un Eirodžast atbalstu. Treškārt, mums ir nepieciešams eh, cīnīties ar radikalizāciju, kas noved pie vardarbību ekstrēmismu un terorismu. Mūsu darbs eh, tam jāsākas vēl ievērojami pirms cilvēki jau ir radikalizēti, koncentrējoties uz bērniem un jauniešiem. Šāda pieeja radikalizācijas informētības tīklu jau dod rezultātus. Mēs apkarojam radikalizācijas veidošanos cietumos un skolās Mums ir jāturpina darbs šajā jomā, piemēram, atbalstot eh, pilsoniskās eh, sabiedrības darbu. Ceturkārt, mums ir jācīnās pret terorismu propagandu un naidu kurināšanu internetā. Papildus Eiropas Savienības internetu fórumam un Eiropola interneta eh, atsaucas vienībai mums ir iespējas sadarboties uz kopīgu platformu pamata, veidot sociālo mēdīju kampaņas, uh, lai eh, cīnītos par šādu nepieļaujamu eh, saturu. Kā jau es teicu, mums ir eh, jāstiprina aizsardzība pret terorismu. Un pats svarīgākais šeit ir, kā mēs apmainamies ar informāciju. Līdz ar to pietkārt esošās informācijas sistēmas ir pilnībā jāīsteno un jā, jāaktivizē. Dalību valstīm jādara vairāk, lai īstenotu prima, līgumu, prima lēmumu. Mums tāpat ir nepieciešams arī vairāk strādāt pie izaicinājumu novēršanas saistībā ar pasažieru datu reģistra direktīvas īstenošanu. Sastkārt, papildus esošo instrumentu darba uzlabošanai mums ir nepieciešams arī paskatīties, kā mēs apmainamies ar datiem esošo sistēmu ietvaros. Pašreizējie uh, sistēma ir uh, sarežģīta un fragmentēta. Mums ir nepieciešams eh, paskatīties, kā labāk izva, izmantot esošo informāciju Eiropas Savienības līmenī. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka dati, kas eh, nonāk mūsu sistēmā, ir labā kvalitātē. Tie tiek eh, pareizi apstrādāti un, un tie ir pieejami tiem cilvēkiem, kuriem visvairāk ir vajadzīgi. Mums ir arī jāicina augsta līmeņa darba grupa par IT sistēmām turpinātās darba. Septiņkārt, mums ir nepieciešams stiprināt drošību uz ārējām robežām teroristi un noziedznieki rīkojas eh, pāri robežām un pārbaudas uz ārējām robežām ir ļoti svarīgas, lai viņas apturētu. Ierosinātā ieceļošanas, izceļošanas sistēma ir ļoti svarīga, lai uzlabotu kontrols uz robežām. Eiropas Savienības eh, ceļošanas informācijas autorizācijas sistēma būs eh, ļoti labs papildinājums. Un Eiropas robežu un krasta apsardze būs e, ļoti spēcīgs spēks, kas palīdzēs mums e, padarīt e, kontrols zāriem robežām efektīvāks. Tādēļ mēs varēsim vērsties pret kontrabandistiem un identificēt arī ārvalstu kaujinieks. Bet mums jācenās arī pret populismu kas izmanto eh, riskam pakļauts eh, sabiedrības grupas un tādējādi veicina radikalizāciju. Astotkārt, mums ir jāstiprina savas spējas aizsargāt eh, kritiski svarīgo infrastruktūru. Nesenie uzbrukumi ir parādījuši mūsu vājās vietas. Pētniecība un jaunās tehnoloģijas var palīdzēt šajā jomā. Svarīgs darbs jau tiek veikts aviācijas drošībā. Mums ir jāturpina šis darbs un jāpaplašina tas uz citām jomām, tā skaitā, piemēram, jūras drošību. Un e, kiberdrošība arī ir ļoti svarīga, tāda drošība digitālajā pasaulē. Visbeidzot, cīnoties pret terorismu un e, noziedzīgu darbu kā tādu, mums īpaši jāņem vērā ir e, cietušo tiesības. Ierosinātā direktīva terorismu apkarošanai e, tieši ņem vērā cietušo tiesības. Es zinu, cik tas ir svarīgs šai komite komitejai, un es ceru, kā mēs varēsim šo darbu paveikt kopā. Noslēgumā es vēlos e, pateikt pāris vārdus par to, kā es redzu mūsu savstarpējo sadarbību man un Lībe komitejai. Jūs esat līdz likumdevējs, bet arī avots idejām un E, iedvesmā. Jūs varat izveidot politisko spiedienu, lai virzītu lietas uz priekšu un varētu palīdzēt mums koncentrēties uz īstenošanu uz vietas. Es uzskatu, ka izpildvarai ir jābūt atbildīgai parlamentu priekšā. Bez oficiālajiem e, mūsu termiņiem, kad man, man ir jāierodas, es labprāt e, ieradīšos, kad vien jūs vēlēsieties, lai atskaitītos par progresu, kas ir sasniegts veidojot drošības savienību. Attiecībā uz visaptverošu pārskatu par eh, efektivitāti, kas caurīja mūsu pretterorismu eh, politiku, varu piekrist, ka tas ir svarīgi un vēlos sadarboties ar jums šajā jautājumā. Mums ir jāņem vērā, ka daļa no šīs informācijas šajā jomā ir ļoti sensitīva, un esmu gatavs ar jums sadarboties ļoti cieši, lai uh, risinātu šos jautājumus. Ja tikšu apstiprināts šajā amatā, nenoguris strādāšu ar, kopā ar komisijas kolēģiem, jums un nacionālajiem iestādēm, lai aizsargātu mūsu brīvības, lai Eiropas Savienība būtu tuvāka pilsoņiem, iekļaujošāka un spēcīgāka. Tam visam cauri iet pamattiesības un mūsu vērtības, kuras mēs vēlamies ne tikai aizsargāt, bet arī stiprināt, jo bez tām būsim zaudējuši. Paldies par jūsu uzmanību un ar nepacietību gaidu jūsu jautājumu. Paldies komisāru kandidātu kungam, un tagad pārējām pie pirmās jautājumu kārtas. Jautājums uzdos politisko grupu koordinātoru Libe komitejā, un pirmā jautājumu uzdod uh, Roberta Mecola, ETP koordinātors vietniece. Viena minūte jautājums, divas minūtes atbildi. Paldies! komisāru kandidātu kungs par to, ka tiekoties ar mums uh, šovakar par jūsu izsmeļošo uh, ievadu runu. Vai jūs varētu detalizētāk pastāstīt, kā jūs atbalstīsiet drošības savienību šobrīd Eiropā, kad gaisotne ir sarežģīta un ka, kad tiek izmantota starp, starpvaldību pieeja drošības jautājumos? Un paturot prātā atbilstošo kompetenci, uh, kas tiks darīts attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem, kam ir dubult pilsonība attiecībā uz pasu atņemšanu un atsaukšanu un kā jūs esat paredzējis rīkoties attiecībā uz ārvalstu kaujiniekiem, kam ir dubult pilsonība. Paldies! Es redz, redzu, kur jūs sēžat, bet uh, bet šī e, zāle tiešām ir liela un man ir grūti uzreiz e, pamanīt to deputātu, kurš uzdod jautājumus, atvainojos par to. Es uh, saprotu jūsu teikto par to, ka ir nepieciešama visaptveroša daudzpakāpju un koordinātora Eiropas Savienības atbildi. Protams, mēs do, darbojamies līgumu ietvaros un Es nedomāju, ka dalībvalsts var uh, tikt galā vienas pašas. Šeit ir Eiropas Savienības uh, potenciāla loma. Mēs, uh, mums ir aģentūras, mums ir informācijas sistēmas, mēs varam stiprināt uh, robežas un stiprināt SIS darbību. Mēs varam ierosināt tiesību aktus, nosakot standartus attiecībā, piemēram, uz naudas atmazgāšanas apkarošanu, tāpat varam veicināt sadarbību piemēram, uh, Eiropas izmeklēšanas uh, rīkojumu izmantošanu jau no pavasara, un tāpat mums ir sadarbības tīkli, piemēram, eh, radikalizācijas apzināšana sadarbības tīkli. Mēs varam arī nodrošināt sadarbību ar trešajām valstīm. Tad, tad ir vesela virkne, vesels spektrs pasākumu, ko varam veikt Eiropas Savienības līmenī. Tika uzdots jautājums par pastēm un ārvalstu kaujiniekiem. Eh, pases un eh, pilsonība ir dalību valstu kompetences jautājumi. Ir notikušas plašas debats par šiem jautājumiem. Ir dalību valsts, kuras rīkojas attiecībā uz pasēm un Eiropas Savienības tiesību akti atļauj dalību valstīm aizliegt eh, iebraukt noteiktām personām vai tās izraidīt, pamatojoties uz sabiedrības drošības aspektiem, un esmu paredzējis sadarboties ar komisāru Jūrovu. Paldies. Nākamo jautājumu uzdod Birgit Sīpela, sociālistu un demokrātu grupas koordinātori. Sociālistu un demokrātu grupa jau sen aicina pārskatīt Eiropas Savienības pasākumus attiecīgajā jomā, lai noteikti, kas darbojas labi un kur ir trūkumi. Uh, un tos novērst. Jūsu lomā, eh, kā komisāram, kas atbildīgs par eh, drošības savienību, esat paredzējuši veikt šādu izvērtējumu, lai noskaidrotu pastāvošos trūkumus un arī tos labotu un Tāpat, uh, vai, lai garantētu, ka nepastāv šādi likumdošanas robi vai uh, tiesību aktu dublēšanās. Otrkārt, eh, lai aizstāvētu mūsu brīvās un demokrātiskās sabiedrības, kā jūs garantēsiet, ka eh, komisijas ierosinātie pasākumi ņem vērā pamatiesību principus, ir tīpaši samērību un privāto datu un privātās dzīves aizsardzību. Paldies! Atbilde. Savas uzrunas sākumā es jau norādīju, ka es piekrītu tiem, kuri aicina izvērtēt eh, šajā jomā iztenotās politikas efektivitāti. Ja jūs apstiprināsiet mani šajā amatā, tad eh, es domāju, ka darba uzstākšana būtu īstais brīdis arī veikt eh, šādu izvērtējumu. Uh, Es domāju, ka sadarbojoties ar jums, mēs varam vienoties par to, kādā veidā šādu izvērtējumu veikt mm, Eiropas Savienības līmenī un kā, kādi pasākumi tiek veikti un kādi e, dalību valstīs. To es apņemos veikt. Jūsu jautājuma otrā daļa. Tas ir uh, ļoti svarīgs jautājums uh, visā šajā ietvarā, kurā mēs darbojamies. Es varu skaidri norādīt, mēs darbojamies satvarā, kas e, balstās uz uh, Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem. Es uh, uzskatu, ka šis ir pareizais tiesiskais uh, satvers, lai uh, veidot ilgspējīgu drošības savienību. Un, kā es teicu, visiem izņēmumiem ir jābūt nepieciešamiem, ilgspējīgiem un e, legāliem. Mums ir arī jārespektē e, mērķa un ilguma ierobežojumi savā darbā. Paldies! Trešais jautājums - Timotis Kerkops, EKR koordinators. Sēr Džulian, vai jūs varat apliecināt šās komitejas locekļiem, ka drošības savienība nepārsniegs savas kompetences un ka būs mm, nodalīta nacionālās izlūkošanas darbības un um, uh, drošības informācijas apmaiņa. Un it īpaši uh, ņemot vērā dažu politisko grupu aicinājumus virzīties uz priekšu uh, ārpus uh, līgumos noteiktām uh, kompetencijām, kā jūs paredz, paredzat to visu regulēt. Es biju atbilstoši uh, ziņotājs savulaik par šiem jautājumiem, vai uh, komisija ir paredzējusi uh, um, nāk klajā ar jaunām uh, kopīgām tehnoloģiskām iniciatīvām uh, pret terorisma jomā. Paldies! Atbilde. Kā es norādīju atbildot uz pirmo jautājumu, ir skaidrs, ka mēs darbojamies līguma ietveros. Tomēr Mēs ļoti daudz ko varam darīt un mums ir jādara šajā ietvarā. Izaicinājumi, ar ko mēs, eh, apdraudējumi, ar ko mēs saskaramies šobrīd, ir apdraudējumi, kas skar mūs visus Eiropā. Un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai kopīgi eh, vērstos pret šiem apdraudējumiem. Uh, Eh, ir jāpastiprina sadarbība, jāveido uzticība, jo ja cilvēki neusticās sistēmai, tad tā nedarbojas. Un es domāju, ka mums šobrīd ir iespēja uh, izveidot uh, past, stiprinātu Eiropolu un uh, praktiskās sadarbības tīklu, lai uh, veidot uzticību uh, dalību valstu starpā un nacionālo iestāžu starpā. It īpaši pēc uzbrukumiem Parīzē sadarbības ar Eiropolu un uh, starp Francijas un Bēļģijas varas iestādēm uh, dod man pamatu uzskatīt, ka mēs varam veidot šādu praktisku un stabilu sadarbību. Tā kā mēs ļoti daudz ko varam panākt pašreizējo līgumu ietvaros par uh, kopīgām tehnoloģiskām iniciatīvām. Mums ir jārosina dalība valstis izmantot šis instruments, un mani pat pārsteidza, uh, Eh, runājot ar speciālistiem, tas, ka nav eh, panākts eh, daudz vairāk šai jomā, bet ir pozitīvi piemēri pa pozitīvai sadarbībai, un mēs varam izmantot šādas iniciatīvas ne tikai Eiropolā, bet arī Eirojust un arī citās aģentūrās, piemēram, Frontex un, un citās arī nākotnē. Paldies! Tagad Cecīlija Vikstrēma, Aldi grupas koordinātori. Uh, komisāra kandidāta kungs, gribu jūs sveikt šai uzklausīšanā Aldi grupas vārdā. Jums uh, ir paredzēts ļoti uh, nozīmīgs portfelis, bet daudzkārt šos aspektus ļaunprātīgi izmanto tie, kas grib sašķelt Eiropas Savienību viņi instrumentalizē drošības jautājumus. Kā jūs varēsiet nodrošināt, ka diskusijas un politikas instrumentu izstrāde balstīsies uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, un kā jūs varēsiet nošķirt Eiropas Savienības drošības politiku no vienas puses un patvērumu un migrācijas politikas no otras puses. Otrakārt, Eh, Eiropas Savienības drošības eh, instrumenti tiek īstenoti, bet, diemžēl, izskatās, ka atpaliek cīņa pret uh, radikalizāciju. Kādas būtu jūsu galvenās rekomendācijas, lai aktivizētu mūsu darbību šajā jomā? Vai jūs ierosinātu pārskatīt līdzekļu sadalījumu Eiropas Savienībā, lai atbalstītu dalību valstu centienus novēršot radikalizāciju un vardarbību un arī cīņā pret diskrimināciju un uh, stigmatizāciju. Paldies! Ah, paldies atbildi. Kā jau es teicu savā ievadu runā, vienīgais veids, kā īstenot efektīvu politiku, eh, ir uh, balstīties uz faktiem un reālo situāciju. Esmu audzināts šādā tradīcijā un es domāju to arī turpināt. Protams, ir jā, jāizvērtē, kā konkrēti rīkoties konkrētos gadījumos. Un, mm, dažkārt eh, gadās, ka netiek īstenots visas procedūras, ka tiek pieņemts eh, sasteigti lēmumi. Esmu gatavs izvērtēt šos jautājumus kopā ar jums. Mums ir jābalstās uz reāliem faktiem par drošību un migrāciju. Es jau to norādīju savā ievadu runā. Mums nevajag šīs lietas sajaukt. Mums ir Eh, daudz darīts, eh, un es īpaši gribu uzteikt komisāru Avramopulos, kurš strādā migrācijas jomā, un šis darbs ir atšķirīgs no mūsu darba drošības jomā. Protams, ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad teroristi izmantojuši migrācijas ceļus, lai atgrieztos Eiropā vai lai iekļūtu Eiropā, un, protams, eh, Es atbalstu pasākumus, lai stiprinātu hotspotus un izplatītu uh, labāko pieredzi robežu pārvaldības jomā, bet mums ir jārespektē pamatiesību principus un ir uh, tātad uh, šie jautājumi jā, jānošķir no migrācijas jautājumiem. Tālāk cīņa pret radikalizāciju. Esmu pie šo, ar šo problēmu saskaries citos apstākļos Ziemeļ īrijā strādājot. Un mana pieredze ir tāda, ka nevar atrisināt šo jautājumu no augšas. Mums ir jāstrādā uh, ar uh, pilsoniskās sabiedrības locekļiem, kas ir cienīti un respektēti. Šo jautājumu nevar atrisināt valdību no augšas, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai atbalstītu šādu pieju, uh, lai uh, iesaistītu vietējos aktīvistus šajā darbā. Piektais jautājums. Kornelija Ernsts no GNGL. Es sēžu šeit. Vēlos uzdot jums divus jautājumus. Pirmkārt, Gribētu saprast, kā jūs norobežot savu darbu no komisāra Avramopolus kunga darba, jo jums jau nav pašam savu ģenerāls, nav savs ģenerāla direktorāts. Kā jūs šeit īstenojat darbu? Tas man īsti nav skaidrs. Un otrs jautājums ir saistīts arī to, ko jau teicāt. Proti, ka vēlaties īstenot likumus un ka ir jāievēro Eiropas Savienības likumi. Uh, un gribētu dzirdēt, kā jūs reaģēsiet, ja Eiropas Savienības tiesa ģenerāla prokuroram saistībā ar Eiropas Savienības Kanādas uh, nolēmumu par uh, datu apmaiņu pieņem attiecīgu lēmumu. Kā tad jūs uh, rīkosieties? Kā jūs rīkosieties ar šo pasažieru datu uh, nolīgumu? Thank you. Um, uh, I... Paldies. Mm, man ir prieks, ka jūs uzdevāt šo praktiskas dabas jautājumu par to, kā mēs strādāsim. Un tas atkal atspoguļojas, atspoguļo to kultūru, kādā esmu strādājusi līdz šim komandu veidā. Tādēļ man ir pilnīgi dabīgi, ka galvenie komisāri šajā jomā sastrādājas kopā kā komanda. tādos laikos, kad ir pieaudzis pieprasījums no mūsu pilsoņiem, lai koncentrētos šo drošības jomu un ar to saistītiem jautājumiem, tad es sevi uzskatu, ka kā papildu resursu šai komandai, kas sadarbojas ar pārējiem komandas locekļiem, lai veiktu kopīgu darbu un sniegtu atbildi mūsu pilsoņiem. Un tas attiec ne tikai uz komisāru Avramopolis kungu. Ja mēs sākam domāt, piemēram, par tādu darbu, kas ir jādara saistībā ar cīņu pret radikalizāciju, tas nozīmē, ka ir jāiedziļinās detaļās, kas saistītas ar jaunatni, izglītību, atbalsta programmām, arī ekonomikas jautājumiem. Un es vēlos sastrādāties ar daudziem kolēģiem. Es priecājos, ka priekšsēdētājs ir izveidojis darba grupu, kas mani atbalsta. Pagājušajā reizē, kad strādāju komisijā, strādāju ģenerāldirektorātā bez darba, kas, bez nosaukuma, kas uh, strādāja tādā kā izolācijā, un dažreiz tas ir labi, dažreiz nē, taču es ļoti priecājos, ka mums ir šāda darba grupa, kas strādās horizontālā veidā, sadarbojoties ar pilnīgi visiem komisijā. Tad par Eiropas Sanības tiesību aktiem un to respektēšanu es pilnībā esmu apņēmusies. Jūs pieminējāt eh, pasažieru datu apmaiņas vienošanos ar Kanādu. Es arī izlasīju attiecīgo ģenerāla prokuroru lēmumu. Viņš piemin šī mm, vienošanās eh, dažādos aspektus, kā piekļuvi un ierobežojums, un mums būs jāparaugās, ko nolems tiesa, taču katrā gadījumā es eh, ņemšu vērā tiesas lēmumu. Sastais jautājums no Zaļajiem zaļo koordinators Judita Sarinda Gitini kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kinga kungs, jūs pieminējāt, ka ir e, jāliedz teroristiem piekļūt terorismam. Un tā kā esmu tikko iecelta referente e, ziņojumam par naudas, nelegāli iegūto naudas līdzekļu atmaskāšanu, gribētu pieminēt dažādu veidu trastus, tādus trastus, kas ir e, izveidoti uh, labdarības vajadzībām, taču var tikt izmantot ļaunprātīgi. Un kāds ir jūsu viedoklis saistībā ar Lielbritānijas uh, trastiem? Un vai mēs varam sagaidīt komisijas atbalstu šim priekšlikumam? Otkārt, jums ir ļoti gara karjera civil jā, dienestā kā diplomātam, taču Es neapstrīdu jūsu spējas, bet gribētu saprast Britu valdības um, izvēli atsakoties iecelt šajā amatā politisku personu. Vai tas nozīmē, ka Britu valdība vēlas uh, atsaisti no šīs politizētā Brexit jautājuma saistībā ar komisijas amatiem? Um, paldies par jautājumu, vai es drīkstu atbildēt jūs pēdējo jautājumu. Es tiešām neesmu politiķis, taču pēdējo 25 gadus esmu pavadījis peldot politikas jūrā. Es nevēlos nodarboties ar politiku par šo jautājumu dosijai, taču vēlos izmantot politiskās prasības, kas man ir, lai strādātu pie šī eh, dokumentu paketnes. Un es neuzskatu, ka šis amats ir tāds eh, daļēja laika darbs vai otrās šķiras. Uh, Es uh, respektēju priekšādā Junkērā pausto uzticēšanos, un es atmaksāšu strādājot pēc iespējas eh, smagi, lai varētu darīt visu, ko vien varu. Un es nedomāju, ka uh, man ir jāizmanto šajā spēlē saistībā ar Brexit. Es nepārstāvu Lielbritānijas valdību, un ja citi vēlas uzdot jautājumu saistībā ar Brexit un valdības uh, viedokļiem, tad uh, viņi nedzirdēs neko jaunu no manis. Es šeit esmu ieradies, lai runātu par manu konkrēto amatu un šī amata pienākumiem. Tad runāt par terorismu finansēšanu. Manuprāt, šī joma ir ārkārtīgi būtiska. Uh, Es apsveicu jau jūsu veikto darbu pie šī jautājuma. Pēc iespējas ātrāk es vēlos piedāvāt uh, tādus viet, nopietnus priešlikumus, kā krimināla noziegumus un sankciju harmonizācija, nelegālu naudas līdzekļu transferu un tam līdzīgas lietas. Turklāt es aktīvi iesaistīšos uh, diskusijās par trastiem un to darīšu kā komisijas kolēģijas pārstāvis saskaņā ar sevis pausto zvērestu, nevis kā Lielbritānijas valdības pārstāvis. Tad septītais jautājums no NFTD koordinatoriem Žerard Batenkungs. Uh, labvakar visiem! Mans pirmais jautājums par šo tēma ir, Kādēļ Lielbritānija vispār piedāvā savu komisāru kandidātu? Pirms 12 nedēļām mums bija referendums, kurā Lielbritānijas pilsoņi nolēma pamest Eiropas Savienību, taču jūs uzklausot izskatās, ka viss notiek kā līdz šim. Jūs apgalvojat, ka sniedzat uh, zvērestu, un jūs esat kā Lielbritānijas pilsonis. Tātad mēs zinām, ka kalps nevar kalpot diviem kungiem, tādēļ man šāds jautājums, ja Eiropas Savienības un apvienotās karalistas intereses atradīsies konfliktā, kuram kungam tad jūs kalposiet? Un otrkārt, cik ilgi jūsuprāt jūs būsiet šajā amatā, ņemot vērā to, ka Lielbritānija, kur katru mirkli pametīs eh, Savienību, ja vien Mejas kundze uh, savus apgalvojumus neuztver nopietni, un varbūt, ka pat eh, jūs atrašanās šajā amatā liecina par šādu attīstību. Es pilnībā jums nepiekrītu, taču centīšos sniegt atbildes par jums uzdotiem jautājumiem. Manuprāt, jums nevajadzētu nekādā veidā interpretēt manu nomināciju uh, saistībā ar Brexitu. Es šeit neatrodos, lai pārstāvētu vai aizstāvētu Lielbritānijas valdības viedokli, un es uzskatu, ka Mējas kundze ir izteikusies ārkārtīgi skaidri par to, ka viņa ciena referenduma rezultātus un to, to arī ievēros. Cik ilgi es atradīšos šajā amatā? Nu, tikpat labi jūs man jautājat, uh, uzstādīt prognozes par sarunām, ko es nespēju darīt. Es nevaru jums sniegt uh, konkrētu atbildi par sarunu procesu, kurš pat vēl formāli nav ticis uzsākts. Tad jautājums par sniegto zvērstu. Es to uztveru ļoti nopietni. Es cienīšu un pakļaušos zvērstam, un kā jūs pareizi teicāt, es būšu pilnībā neatkarīgs, veicot savus amata pienākumus, un es nemeklēšu, nepakļaušos kādas valdības vai citas institūcijas vai jebkādas citā vēlmēm, interesēm, un tā es arī attiecīgi rīkošos komisijas sastāvā. Astotais jautājums no ENF koordinātors Dženis Atkinsons kundze. Sveicu, Džulian kungs. Es ceru, ka jūsu spīdzināšana būs īsāka nekā manējā. Vēlos atsaukties uz Džerardu Batenkungu teikto. Es tiešām nesaprotu jūsu šo amata uzņemšanos pēc referenduma rezultāti, situācija ir mainījušies, un lielākā daļa Lielbritānijas pilsoņu balsoja par izkļūšanu no šīs vietas. Jums nav pienākums strādāt šim, uh, šai vietā. Jums ir pienākums strādāt mūsu pilsoņu labā. Protams, es piekrītu, ka drošības jautājums ir svarīgs visiem, taču, ja jūs dzirdat, uh, kādas notiek debats šajā namā, tad te ir, šeit ir runa par brīvu cilvēku pārvietošanos un robežu atvēršanu, vai tad jūs nesaprotat, ka džihādiski neievēros pamatiesības? Un ka šis nams uh, nav un šī vieta um, nav pietiekami spēcīga, lai tiktu galā ar drošības jautājumiem. Tāpēc arī Ungārija, piemēram, ir attiecīgi rīkojusies, un Orbán kungs ir uh, pieņēmis konkrēts mērs. Vai jūs tam visam piekrītat? Paldies! Es patiešām neatrodos šeit, lai izteiktu, pārstāvētu mūsu karalienes valdības viedokli. Tas tiešām nav mans uzdevums šovakar. Ja es tikšu apstiprināts kā komisijas loceklis, tad es pieņemšu zvērestu, man nebūs nekāda problēma strādāt saistībā ar šo zvērestu. Un kopš tā mirkļa es strādāšu vispārīgo Eiropas Savienības interešu vaļā, vārdā, visu Eiropas Savienības pilsoņu vārdā, to starp to cilvēku, kas atrodas apvienotā karalistē, līdz tam mirklim, kad tā pametīs šo savienību. Un tad, kad tas notiks, tad arī beigsies mans darba attiecības šeit. Runāt par drošību un par to, vai šī vieta un Eiropa var palīdzēt. Es ticu, ka jā. Tādēļ, manuprāt, šis ir ārkārtīgi būtisks uzdevums ko es centos arī paskaidrot savos ievadvārdos. Es piekrītu jums, ka džihādistu teroristi nerespektē pamatiesības. Tādēļ mums ir jācienās pret šo terorismu un jāspēcina mūsu aizsardzības spējas pret viņu ļaunās gribas izpausmēm. Paldies komisāru kandidātam. Tagad mēs pāriesim pie otrā jautājumu. Uh, raunda no Liba komitejas locekļiem. Devītais jautājums vēlos tikai atgādināt, ka jums vajadzētu ievērot uh, laika ierobežojums, kā jūs līdz šim to lielākoties esat darījuši. Lūdzu, turpināsim tāpat. Tātad devītais jautājums no Tomašiča kunga, Žetovska kunga. Paldies, eh, priekšsēdētāja komisāra kungs. Es ceru, ka man angļu valoda būs tikpat labi, cik jūsu franču valoda. Vai jūs, prāt, apvienotā karalistē ir jābūt iesaistītā harmonizācijas un drošības jautājumu un migrācijas jautājumu risināšanā? Jo Lielbritānija pametīs savienību. Un vai šajā jomā sadarbojoties, tad eh, netiks radīta ciešāka sadarbība starp Lielbritāniju un Savienību. Priekšsēdēs atgādinu, ka šis ir otrais jautājums no tautas partijas. Lūdzu, komisāra kandidāta kungs. Paldies! Kutīt sakot, man ir problēma jums sniegt konkrētu atbildi, jo jūs atkal man uzdodat jautājumu runāt par apvienotās karalists valdības nostāju politikām un uzstādīt spekulācijas par sarunu vešanas procesu un iespējamiem rezultātiem. Es ceru, ka jūs e, paudīsiet izpratni, pieņemot manu atbildi. Kā jau es vairāk kārt teicu, es uzskatu, ka šie apdraudējumi un drošības izaicinājumi, ar kuriem saskaramies, ir kopīgi izaicinājumi. Tie skar mūs visus Eiropā. Tiklīdz Britu valdība noslēgs darbu saistībā ar referendumu rezultātiem, Londona vēl joprojām atradīsies divu stundu attālumā no Parīzes un Briseles un džihādistu teroristi šeit nenošķir starp Bras Briseli, Parīzi un Londonu, un nenošķir starp kādas valsts attiecībām ar Eiropas Savienībām. Fakti paliks tādi, kā tie ir, un mums vēl joprojām būs kopīgs intereses cīnīties pret šo apdraudējumu. Paldies! Desmitais jautājums ir otrais jautājums no sociāldemokrātiem no Mariju Lauristīnas kundzes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kandidāti. Kā daļu no savu portfeli jūs pieminat um, efektīvas un sadarbības spējīgas uh, komunikācijas sistēmas izveidošanu. Jūs jau ievadvārdos pieminējāt, kā iedrošināt šeit augstā līmeņa informācijas sistēmas darba grupas darbu Šajā kontekstā vēlos jautāt, vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, kāda veida sadarbību jūs uh, stādieties priekšā, kādas būs jūsu prioritātes, jo īpaši kādā veidā jūs atbilstīsiet šo eksporta grupu, lai radītu tādu superdata bāzi tādu vienotu Eiropas uh, datubāzi, nevis tādu, kā šobrīd pastāv, kas ir sadrumstalota. Un vēl konkrētāk, vai jūs varat mazliet pastāstīt par to, kādā veida riskus jūs saskatat saistībā ar šādām superdatu bāzēm, ja ņemam vērā personas datu aizsardzības aspektus? Jūs minējāt, ka esat uh, ieinteresēti saglabāt līdzsvaru starp drošību un personas datu privātumu. Un kā tas attiektos uz superdatu bāzes gadījumu? Paldies! Uh, uh, thank you. Uh, and... Paldies par jautājumu. Es augsti novērtēju šo pieeju, kuru jūs izmantojat uzdodot šo jautājumu. Es, protams, atzinīgi vērtēju jūsu padziļinātās zināšanas datu aizsardzības jomā. Kāpēc es to vispār kā tematu pieminēju savā uzrunā? Es uzskatīju, ka šī grupa, augstlīmeņa grupa, ir ļoti svarīga un strādā pie ļoti svarīgiem jautājumiem. Es ceru, ka varēšu strādāt ar viņiem kopā, palīdzot viņiem virzīties uz priekšu straujāk. Es zinu, ka viņi plāno 17. gada vasarā sagatavot ziņojumu. Ja man to izdosies pātrināt, varbūt, tad es būtu ļoti priecīgs par šādu sasniegumu. Viņiem būtu jāskata juridiskie, tehniskie un operatīvie aspekti, kas saistās ar šo sistēmu tīklu, kur tiek izmantots. Es ceru, ka viņi izskatīs dažādus variantus, nevis tikai vienu risinājumu modeli, kur jūs pieminējāt. Un izskatot šādus dažādus variantus, es ceru un esmu arī pārliecināts, ka viņi paturēs prātā pamatiesības un jo īpaši datu aizsardzību. Jā, mums ir jāizskata dažādi varianti. Jo kādi dati tiek saņemti, kā tie tiek apstrādāti, eh, kā, ko iegūstam rezultātā un kas eh, to dara. Tas viss ir svarīgi, vai ir kāda eh, kopīga saskarne vai kā savādāk. Es ceru, ka tiks izskatīts arī tas, lai atsevišķās sistēmas varētu savstarpēji sazināties. Un viena no alternatīvām, cik es sapratu, bija jūs pieminētā par uh, lielu vienotu datu bāzi. Lai kāda arī būtu viņa ierosinājumi, es domāju, ka tur noteikti būs ievēroti datu aizsardzības noteikumi. Un esmu gatavs apņemties ziņot šai komitejai regulāri par eh, sasniegto progresu šajā svarīgajā darbā. 11. jautājums. Otrais EKR grupai Helga Stevens. Sir Julian King. Sir Julian King, vai jūs uzskatāt, ka dalībvalstis caur nacionālām programmām vai Eiropas Savienības programmām, eh, vai tām vajadzētu sadarboties, eh, lai ievāktu nepieciešamo informāciju, lai varētu novērst terorismu aktus? Un kā ir ar Eiropas Savienības tiesas eh, jauno vai neseno lēmumu par Eiropas Savienības un Kanādas pasažieru datu reģistru vienošanos? kur šādi dati tiek paredzēti vākti arī. Um, vai, vai nevajadzētu vākt arī šādus datus eh, attiecībā uz pasažieriem, kas ceļo ar kuģiem un dzelzceļu, jo arī te, tie bieži kļūst pēdējā laikā par mērķiem. Paldies par jautājumu. Kas attiecas uz eh, darbu ar internetu pakalpojumu sniedzējiem? Manuprāt, šis ir svarīgs temats. Tur ir daudz aktuālu aspektu. Viens no tiem kas man ir īpaši aktuāls, domājot par radikalizācijas apkarošanu, ir naida kurinoša, kurināšana un terorisma propaganda. Vesels tīkls saistībā ar to, kas ir legāls, kas ir nelegāls, kas ir obligāts, kas uh, nē. Ne Un ir jāveido efektīvs dialogs ar internetu pakalpojumu sniedzējiem par šiem jautājumiem. Esmu pateicīgs par to, ka esmu mantojis, varētu teikt, šo internetu formu Eiropas Savienības līmenī, kur dalību valstīm ir interneta jomas eksperti, kas apspriešos jautājumus un skatīsimies, vai varam uh, stiprināt šo darbu un virzīt to uz priekšu. Jūs uzdevāt jautājumu, kā jau iepriekš tas arī tika minēts par Eiropas Savienības eh, un Kanādas eh, vienošanos par pasažieru datu reģistru un Eiropas Savienības tiesas nolēmumu šai jomā. Ja tas uzrādīs problēmas, tad eh, mums būs jāievēro tās, šis lēmums un atbilstoši jāstrādā. Tālāk esmu pārliecināts, ka kad, tad, kad tika apspriesti šie jautājumi, tika izlēmts neiekļaut un neatiecināt pasažieru datu reģistru uz citiem transporta veidiem - jūras transportu, dzelzceļu, kā jūs pieminējāt. Un pieņemu, ka daļēji vismaz tas bija saistībā ar to, ka ievērojami pieaugtu dati, kas tiek ievākti un apstrādāti. Un atšķirībā no dažām aviolīnijām, šeit eh, bieži vien pakalpojumu sniedzēji neievāc šādus datus, sniedzot savus pakalpojumus. Ja mēs skatīsimies eh, vēlreiz uz šiem jautājumiem, pēc tam, kad tie, eh, šīs vienošanās stāsies spēkā, tad mums, es domāju, ir jāpatur atvērts prāts, jāmācās no īstenošanas rezultātiem un jāskatās, vai to var paplašināt. Bet jebkādai paplašināšanai būtu jābalstās uz nepieciešamību un samērīgumu. Paldies! Kolēģi, mēs atpaliekam par deviņām minūtēm no grafika. Es vienkārši informēju visus un aicinu rūpīgāk sekot eh, tam, lai ievērot atvēlēto laiku. 12. jautājums ir Natālija Grīsbeka, Alde. Komisāra kandidāta kungs, jūsu misijas vēstulē eh, plašo eh, strateģisko kompetenču uh, ietvaros min arī kiberdrošību un uh, digitālo izlūkošanu. To jau jūs īsumā pieminējāt savā uh, uzrunā. Jūs noteikti zināt, ka noziedznieku grupējumu un teroristi arvien plašāk izmanto internetu. Nesen manā valstī Francijā Parīzē tika novērsts atentāts, kurš būtībā tika organizēts uh, pilnībā internetā. Ko esat paredzējis uh, darīt, lai vērstos uh, pret šādu parādību? Otrs jautājums. Uh, bērnu uh, seksuālā izmantošana internetā ir kļuvusi par īstu uh, sērgu, ko esat paredzējis darīt, lai pret to cīnītos, ja jūs tiksit apstiprināts šai amatā. Paldies par uh, šiem jautājumiem. Varu izmantot šo iespēju, lai paustu savu solidaritāti solidaritāti ar Franciju šajā grūtajā periodā ir ļoti uh, daudz jāstrādā, lai uh, cīnītos ar atentātiem, kur notiek pārāk bieži. Tālāk par kiber eh, noziedzības apkarošanu. Es domāju, ka mums ir daudz jāstrādā, lai uh, Uh, stiprinātu mūsu noturību pret šādiem uzbrukumiem, jāstiprina um, arī uh, informācijas uh, sistēmu un tīklu direktīva darbība dalību valstīm jāveic pasākumi, lai uh, cīnītos pret kiber noziegumu ceris un uh, pret uh, cets un pret, pret incidentiem. Uh, Un runājot arī par uh, sadarbību starp uh, valsts iestādēm un privātu uzņēmumiem, lai finansētu šos pasākumus. Tālāk par bērniem un 2011. Direkt, gada direktīvas īstenošanu. Es pilnībā apzinos, cik svarīgs ir šis darbs un šis jautājums un es vēlos, lai mēs turpinātu komisijā sekot tam, kā tiek īstenota šī direktīva un uh, drīz uh, būs pieejams ziņojums par uh, šo jomu. Tas ir nedaudz aizkavēts, bet būs pieejams šobrīd. Tagad Barbara Spinelli uzdod otru jautājumu. Sono qui. Paldies. Es esmu šeit. 23. augustā Francijas un Vācijas iekšlietu ministri paziņoja par Bratislavas samitu, kurā versīsies pie komisijas, respektīvi jums, lai prasītu direktīvu par šifrēšanu. Šāda direktīva piespiestot uzņēmums kā WhatsApp, Instagram un citus izmantot šifrēšanu un atļaut eh, piekļuvi e, policijas iestādēm šiem datiem. Priekšlikumu asi kritizē privātuma aizsardzību un ar, privātuma aizsardzības aktīvisti. Tas pakļautu lielam riskam iedzīvotājs. Uh, dažādiem noziegumiem un eh, pat terorismu draudiem. Līdz ar to mans jautājums ir tāds, kāda veida garantijas var tikt eh, sniegtas, lai aizsargātu privātumu iedzīvotājiem un vi nodrošinātu viņu drošību? Vai jums neliekas, ka teroristi pārvarēs eh, šādus šķēršļus vai arī izmantos citus piekļuvis veidus? Paldies par jautājumu. Paldies, ka aizskārā šādu ļoti svarīgu tematu. Internets, kā to parāda daži pēdējie jautājumi, mūsu dzīvē ir ļoti svarīga sastāvdaļa, kas skar praktiski visus mūsu dzīves aspekts, ir īpaši privāto dzīvi. Un mums ir jābūt eh, pietiekam modriem eh, saistībā ar savu privātumu gan reālajā dzīvē, gan e, internetā. Un kiberdrošība ir ļoti svarīga šai jautājumā. Un visiem iedzīvotājiem ir jāspēj paļauties uz savu privātumu aizsardzību. Tāpat ir jāapzinās, ka šifrēšanu izmanto arī daudz slikti cilvēki, tā skaitā teroristi. Kā jau tas tika pieminēts, Francijā tika atklāts eh, plānots eh, atentāts, kad tika izmantot eh, šifre, zinām šifrēšanas ierīci, lai plānotu šo uzbrukumu. Šeit neiet runa par teroristiem tikai, bet arī noziedznieki, tā skaitā pedofīli izmanto šifrēšanu. Nav šeit tāda visvieglas atbildes. Es neticu, ka ir tādas brīnum zāles šai problēmai. Nezinu, vai šādu speciālo piekļuvis eh, nodrošināšanu policijas iestādēm, eh, dažādām programmām, vai tas varētu palīdzēt, un vai ne, nebūs tā, ka to var izmantot mums, pret mums eh, kādas trešās puses. Šis temats noteikti nav vienkāršs Man ir prieks, ka mums ir internetu fórums, kurā ir daudzi eksperti no dalību valstīm, kas var skatīt šos jautājumus, un es arī noteikti mudināšu viņus to darīt un piedāvāt mums kādas ieteikums, ko es esmu gatavs apspriest ar jums detalizētāk. 14. jautājums, otrais jautājums zaļai grupai eh, Džīna Lamberts kundze. Paldies priekšsarētāji! Es vēlējos paturpināt par jautājumu saistībā ar sadarbību ar trešajām valstīm šajā jomā. Mēs jau pieminējām Kanādu, bet eh, šeit vēl var pieminēt Turciju, Afganistānu. Un sadarbības jautājums ir saistīts arī ar līdzsvaru starp pamatiesību ievērošanu un nepieciešamību rīkoties. To mēs redzam vairākos ziņojumos, ko parlaments sagatavoja, piemēram, par ārkārtas izdošanu jeb rendition. Tāpat arī par atbildības aspektiem un to, cik efektīva ir bijusi rīcība um, apējot starptautiskās tiesības. Vēlējos jums noskaidrot pamatprincipus sadarbībā ar trešām valstīm. Un kā jūs plānojat nodrošināt lielāku caurskatāmību attiecībā uz šo principu ievērošanu? Paldies! Mani principi darbam ar trešajām valstīm ir tādi paši, kā tie principi, kurus es vēlētos redzēt arī sadarbojoties starp dalību valstīm un Eiropas Savienībā kopumā. Tieši tādēļ rīcības, kas ir ārpus starptautiskajām tiesībām un pārkāp pamatiesības, piemēram, šī uh, rendition, jeb uh, ārkārtas izdošanu. Tā noteikti ir jākritizē, kā to arī parlaments ir darījis daudzkārt. Ekstrēmos gadījumos um, nu, tas, eh, te, tiem nevajadzētu kavēt mūsu sadarbību cenšoties to īstenot tikai un vienīgi balstoties uz pamatiesību ievērošanu runājot par strateģiskiem partneriem, piemēram, partnerību ar ASV, šeit ir jāsaka paldies daudziem šajā parlamentā un jo īpašajā komitejā par to, ka šī sadarbība ar ASV ir uz daudz drošākiem pamatiem nekā varbūt pirms, pēc, pirms dažiem gadiem. Es nesaku, ka viss ir ideāli, bet viss virzās diezgan pozitīvā virzienā. un eh, saist, privata, eh, privātuma jautājuma un eh, vienošanās saistībā ar datu aizsardzību. Tas viss virzās uz to vērtību ievērošanu, kas mums ir ļoti tik svarīga un kas no mums arī tiek sagaidīts. Tālāk 15. jautājums FDD koordinātora Lara Ferāras kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Labdien, Sir Julian. Jūs būsiet atbildīgi par iekšējo drošību. Ja neskaita vēstuli no priekšsarētāja Junkera, jūs mērt par eh, darba grupu un sadarbību ar citiem komisāriem. Jāsaka, ka man nav īsti skaidrs, eh, par kādiem jautājumiem jūs uh, būsiet atbildīgi. Jūs minat, ka sadarbosieties ar komisāriem Avramopoulos un Jurovu. Bet, e, ko tieši jūs darīsiet par terorismu? Es neredzēju arī nekādas atsauces uz konkrētiem pasākumiem, uz aktīvu darbību pret organizēto noziedzību, kas ir ļoti smags uh, um, drauds eh, vienlī, gan vienlīdzīgs ar terorismu. Ko, kā jūs plānojat uzlabot drošību, necīnoties ar organizēto noziedzību? Un Eiropas eh, programmā nav paredzēta īpaši pasākumi cīņā ar organizēto noziedzību. Un vēlējos noskaidrot, vai um, bez tā, kas 13. gadā tika uzsākts, ir plānots kaut kas vēl, kā konkrēti pasākumi. Es vienkārši cenšos saprast, kas konkrēti tiks uh, darīts saistībā ar ieteikumiem, kas tiks veikti balstoties uz jūsu prioritātēm. Paldies! Paldies! Eh, ka devāt man ar eh, šo jautājumu iespēju pieminēt ļoti svarīgu tematu, respektīvi organizēto noziedzību. Es zinu, ka šis jautājums ļoti svarīgs daudziem šajā komitejā. Jūsu ziņojums būs mums iespēja veikt tādu padziļinātu diskusiju par šo jautājumu. Ar nepacietību gaidu šo iespēju. Manuprāt, dažas no prioritātēm, kuras jūs ar kolēģiem aprakstat, piemēram, cīņa pret korupciju, konfiskācijas pārskatīšanu, dažu jaunu aspektu ņemšanu vērā, piemēram, eh, noziedzību pret uh, Eh, dabu, kontrabanda, piemēram, dzīvnieku kontrabanda, tā skaitā. Runājot par politikas cikla atjaunošanu, es domāju, ka mums ir jābalstās uz iepriekšējā politiskā cikla eh, veiksmīgiem rezultātiem, jūs to pieminējāt, 13. gada pasākumiem, eh, cīņa pret vilto, viltojumiem, pret krāpniecību, ieročiem, ieroču kontrabandu. Es noteikti esmu gatavs eh, strādāt ar visiem instrumentiem, kas ir pieejami Eiropas Savienības līmenī un aģentūrās, lai risinātu problēmu šai jomā, cīnītos pret organizēto noziedzību un kibernoziegumiem. Tad sadarboties arī ar aģentūrām eh, un ārpus komisijas arī ar eh, trešajām valstīm. Kā es plānoju strādāt? kā jau es minēju, jums eh, droši vien būs jāvēršas pie eh, manis vēlāk, eh, lai pārbaudītu manas apņemšanas praksē. Kā jūs minējāt, esmu gatavs strādāt komandā kopā ar citiem komisāriem, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, un es atskaitīšos jums par šo pasākumu drošības aspektiem. 16. jautājums, otrs ENF jautājums no Dženis Atkinsons kundzes. Vēlreiz eh, aizstāvot apvienotās karalas intereses. Jūs eh, tikāties jūlijā ar eh, robežu apsardzes pārstāvjiem apvienotā karalistē. Es esmu tikusies ar viņ, viņiem dažādās vietās Parīzē, Briselē un citur. Viņi ir minējuši man aicināja Terezu Mēju, toreizēju iekšlietu ministri, vai, e, lai viņi pārunā e, robežu kontrolas jautājums, pasas e, kontrolas, lai tās notiktu drošajās zonās, jo robežu apsardzes darbinieki ļoti nobažījušies par savu drošību. Vai esat uh, plānojuši kaut ko darīt, lai aizsargātu šos uh, robežu apsardzes darbinieks? Un es netaisos apvainoties, ka atkal, atvainoties, ka atkal runāju par Britu jautājumu. Atbilde. Es simtprocentīgi esmu gatavs aizsargāt gan britu um, darbiniekus, gan arī citus Eiropas Savienības darbiniekus. Es netaisos izvairīties no šī jautājuma, bet, kā jau minēju, es neesmu šovakar šeit, lai runātu par savām iepriekšējām pilnvarām, kā, kuras man uzticēja Britu valdība. Es izmantošu gūto pieredzi savā jaunajā darbā. Un viena no šādām pieredzēm ir ciešā sadarbība kas man ir bijusi jau vairāku gadu garumā un jo intensīvāk pēdējos mēnešos ar Britu robežu apsardzi, kas ir kā piemērs. Viņi veica lielisku darbu. Paldies, ka devāt man šo iespēju, kaut arī tas varbūt eh, īsti nesakrīt ar šodienas uzklausīšanas mērķiem. Iespēja at, eh, atzinīgi izteikties eh, par robežu apsardzes darbiniekiem Eh, uz robežu eh, starp eh, Franciju un apvienoto karalisti. Un, ja ir iespēja atbalstīt viņu darbu, tad esmu gatavs to darīt, sadarbojoties ar savu kolēģi Avaru Mopulus kungu. Trešais EPP jautājums. Elizabeta Vozemberga. Paldies, priekšstādētāji. Es no savas puses vēlos jūs sveikt mūsu vidū. Kinga kungs, jūs kā vienu no savām prioritātēm minējāt mērķi uh, lik, cīnīties pret teroristu finansējuma avotiem. Es gribētu zināt, vai esat paredzējis piedāvāt tiesību aktu Eiropas līmenī, lai uzraudzītu teroristu finansējuma uh, plūsmas Eiropas Savienībā, jo šos, uh, uz šiem maksājumiem šobrīd neatiecas esošās uh, sadarbības programmas arī starp Eiropas Savienību un apvieno ASV. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka tas sasaucas arī ar iepriekšējo jautājumu par to, ko konkrēti mēs varētu darīt, lai, eh, tā sakot, nogrieztu eh, teroristiem finansējumu. Eiropas eh, Savienības un ASV sadarbība Eiropol ietvaros ir ļoti efektīva. Pat ja tiek uh, pārskaitīts lielas naudas summas, tad uh, arī ir uh, ļoti liederīgi, ja var izsekot visām naudas plūsmām. Bieži vien mēs saņemam simtiem dažādu uh, norādījumu uh, saistībā ar teroraktu izmeklēšanu, tā skaitā Parīzē un Briselē. Jūs jautājāt par uh, vienošanos starp Eiropas Savienības dalību valstīm vai vismaz par SEPA zonu. Uh, Šīs jautājums pēdējo reizi tika izvērtēts apmēram pirms trim gadiem un toreiz uh, komisija nolēma neveikt šādus pasākumus, bet, manuprāt, situācija ir mainījusies, apdraudējuma līmenis ir mainījies. Un es uzskatu, ka mums no, eh, ir jāatgriežas pie šā jautājuma izvērtēšanas un jāpiedāvā uh, iespējamie uh, risinājumi, ko vajadzētu apspriest šogad. Paldies! 18. jautājums Pēters Nīdermēlērs no Sociālistu un Demokrātu grupas. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, saskaņā ar jūsu misijas vēstuli jūs būsiet atbildīgs par īni iniciatīvām, eh, lai stiprinātu Eiropola pret terorismu centru. Vai jūs varat precizēt, kas šeit ir domāts? Otrakārt, pēc Snowdena atklāsmēm un Eiropas pieprasījumu attiecībā uz kodēšanu un par piekļuves nodrošināšanu kodētiem ziņojumiem, ko jūs par to domājat tālāk. Trešais jautājums ir. Um, Eiropas Savienības tiesa pieņēmusi nolēmumus par um, Eiropas Savienības uh, parakstītiem nolīgumiem, piemēram, par uh, informācijas aizsardzības uh, nolīgumu, un ko jūs domājat par šādiem nolīgumiem, ko tiesa pēc tam atceļ? Atbildi. Vispirms atbildēšu uz uh, otro uh, jautājumu, ko jūs uzdevāt. Uh, Būtībā man nav nekas daudz piebilstāms tam, ko jau es teicu par kodēšanu. Ja eh, tas ir svarīgs elements eh, interneta darbībai, tas ir svarīgs, eh, lai aizsargātu mūsu privāto dzīvi, bet to ļaunprātīgi izmanto arī teroristi, noziedznieki un uh, Uh, pedofīli. Nav tāda uh, kaut kāda viena risinājuma uh, šai problēmai. Es uzskatu, ka ir jāsadarbojas ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem, jāveido diskusija un jāspriež dažādas idejas. Tālāk par uh, Eiropas stiprināšanu un terorisma apkarošanas uh, centru. Es domāju, ka šo iespēju mums ir jāizmanto Esmu gatavs sadarboties ar Eiropolu direktoru, lai nodrošinātu to, ka viņam ir pieejami nepieciešamie resursi, finansējums un pieredze, lai šis centrs darbotos pēc iespējas efektīvi esmu paredzējis rosināt dalību valstis, nosūtīt ekspertus uz šo centru, dalīties pieredzē un arī izmantotu konkrētus veiksmīgas sadarbības piemērus, ko es pieminēju uh, attiecībā uz sadarbību fraternitē pēc uh, teroristu uzbrukumiem Parīzē, lai rosinātu aktīvāku informācijas apmaiņas ar dalību valstu iestādēm un uh, uh terorismu apkarošanas centru Eiropolā. Tālāk par uh, to, kā veidot labus tiesību aktus. Es reķinos ar jūsu atbalstu. Šādi tiesību akti ir jāpieņem tad, kad tie ir nepieciešami un ir jāizteno tie tiesību akti, kas jau ir pieņemti. Bet, ja ir nepieciešami jauni pasākumi, tad mums nevajag baidīties, ir e, jāpieņem saprātīgi kvalitatīvi tiesību akti, kas izturēs laika pārbaudi. Un kas atbildīs pamat tiesību principiem, ko es nu pat arī pieminēju. Paldies, šis jautājums bija tiešām ļoti detalizēts, un es aicinu kolēģus tomēr ievērot paredzēto uzstāšanās laiku. Tagad EKR grupas vārdā uzstājas Āla Aho kungs un uzdod jautājumu. Paldies! gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par uh, tiesību aktiem par Eiropas drošības darba kārtību. Pirmkārt, par šaujam ieroču direktīvu komisija apgalvo, ka tās mērķis ir samazināt teroristu iespējas iegūt šaujam ieročus. Patiesībā tas ir mēģinājums ierobežot uh, privātu uh, likumīgu uh, šaujam ieroču Uh, izplatību. Vai jūs uzskatāt, ka šis priekšlikums ievēro sapmērīguma, subsidiaritātes un kvalitatīvas likumdošanas kritērijus? Otrkārt, uh, Eh, Eiropas izbrauk, iebraukšanas izbraukšanas sistēmu uz robežām. Jautājums ir saistīts ar eh, to, vai tiesības sargājušās iestādes var piekļūt eh, šiem, šīm datu bāzēm. Uh, tiek apgalvot, eh, ir eh, uzskats, ka eh, tam varētu būt pievienotā vērtība, bet ne visi parlamentā atbalsta šādu uzskatu. Un kā jūs saskatāt iespēju šo piekļuvi saskaņot ar privātās dzīves aizsardzības principiem? Paldies, atbildi. Nu, šie, visiem šiem jautājumiem šķiet ir daļas patiesībā. Uh, Priekšsēdētājs, nu jā, jūs uzdodat uh, nevis vienu, bet divus un trīs jautājumus, un uh, komisāra kandidāta kungam ir jāatbild uz šiem jautājumiem. Nu, atbildi. Un šie jautājumi tiešām ir īsti ļoti interesanti, jums ir visiem ļoti uh, liela pieredze šajā jomā. Tagad uh, Eh, komisāra kandidāta kungs, turpiniet atbild uz šiem jautājumiem. Jā, tātad eh, jautājums priekšsēdētājs. Nu, ja jūs tiksiet apstiprināt šai amatā, ja viss noritēs glūdī, tad, nu, koordinātori varēs eh, vēl, vēl un vēl šos jautājumus uzdot. Tātad tagad atbild uz jautājumu par šaujam ieročiem. Es savā ievada uzrunā norādīju, ka pirmais. Mm Eh, izaicinājums, ar ko mums jāsaskars, ir nelegāla ieroču tirzniecība. Tā ir jāapkaro. Un šeit ir eh, jāiesaista Eiropols, Interpols, SIS sistēma, jāsadarbojas ar trešo valstu partneriem. Manuprāt, daudz kas jau ir darīts, veidojot dialogu ar Rietumu Balkāniem. Uh, Uh, un uh, šo pieredzi vajadzētu attiecināt arī uz citām valstīm, lai cīnītos pret nelegālu ieroču tirzniecību. Bet, ja mēs cīnāmies pret nelegālu tirzniecību, es uzskatu, ka uh, ir jāstiprina noteikuma attiecībā uz uh, legāliem ieročiem, jo pastāv zināms risks, ka šie legālie ieroči var uh, nokļūt uh, noziedznieku rīcībā. Piemēram, um, uh, dezaktivēti ieroči tiek atkal padarīti par uh, tādiem, ko var izmantot un kas darbojas. Bet tāpat laikā mums ir jābūt saprātīgiem un jāņem vērā bažas, kas tiek paustas, um, ko, ko pauž pilsoņi attiecībā uz legāliem ieročiem. Tālāk par viedajām robežām, par iebraukšanas un izbraukšanas uh, informācijas sistēmu. Tas ir jauns uh, tiesību akta priekšlikums, uh, par to notiek plašas debates. Esmu gatavs cieši sadarboties ar komisāru Avramopulus šajā jautājumā. Esmu pārliecināts, ka eh, šeit eh, ir arī drošības dimensija eh, robeža apsardzības jomā un ir jāņem vērā pamattiesību principi, samērība, legalitāte un samērīgums. Tagad Alde grupas vārdā trešo jautājumu uzdod Luīs Mišels. Jā, komisāra kandidāta kungs. Man ir ļoti konkrēts jautājums terorisma apkarošanas direktīvas ietvaros. Par to šobrīd notiek sarunas trialoga procedūrā. Es domāju, ka mums izdosies aizpildīt robus, kas uh, pastāv Eiropas patu das, dat, pasažieru datu aizsardz uh, reģistra jomā, runājot par automātisku datu nosūtīšanu, kas rosinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp dalību uh, valstīm. Jautājums konkrēts, vai jūs atbalstīsiet šo priekšlikumu? Otrakārt, datu apmaiņā ir savi ierobežojumi. Kā jūs esat paredzējis nodrošināt to, ka pasažieru reģistra dati tiktu analizēti visās dalību valstīs vienādā veidā? vai nevajadzētu veikt kopīgu Eiropas risku analīzi un kopīgi vienoties par to, kā definēt aizdomīgu uzvedību, lai cīnītos efektīvāk pret terorismu. Paldies! Vispirms eh, runāt par kopīgu datu datu analīzi, kas iegūti no pasažieru datu reģistra. Nu, vispirms jānodrošina, lai šāds reģistrs vispār eksistētu, un mans pirmais mērķis, ja es strādāšu šajā amatā, būs sadarboties ar dalību valstīm un uh, panākt, ka dalību valstis izveido savus patu reģistrus, jo ir dalībvalsts, kur par to vispār nav runas. Ja es šobrīd esmu pareizi informēts, tad tagad divas līdz trīs dalību valsts ir uh, vispār spēj šādu sistēmu izveidot. Tā kā mūsu priekšā stāv liels darba apjoms. Ja mēs pie tā nonāksim, un es ceru, ka tas mums izdosies, tad, protams, Uh, radīsies jautājums par to, kā efektīvi sadarbot, uh, sadarboties, kā nodrošināt efektīvu sadarbību starp dalību valstu pasažieru datu reģistriem. Un esmu gatavs uh, strādāt pie vadlīnijām vai labākās prakses, lai to nodrošinātu jo es uzskatu, ka uh, pašreizējo līgumu ietvaros mums ir jādara viss iespējamais, lai um, veidot kopīgu atbildību šajā jomā. Tālāk par direktīvu uh, cīņai pret terorismu. Es domāju, ka mums jāvirzās uz priekšu iespējami ātri. Uh, Uh, dažādās jomās, piemēram, uh, uh, attiecībā uz pār, teroristu pārvietošanos, apmācību, finansējumu. Visā šajā jomās mums ir jāvirzās uz priekšu un jācīnās. Paldies! 20. jautājums GOE grupas vārdā Marina Andersona. Martina Andersona. Eh, kādas drošības problēmas eh, jūs saskatāt pēc Brexita eh, Ziemeļīrijā? Vai kas notiks ar robežu, kā notiks cīņa pret pārrobežu noziedzību, kāda būs cīņa pret ekonomiskiem noziegumiem uz Eiropas Savienības ārējās robežas un kā jūs uh, Uh, nostiprināsiet šo robežu. Protams, uh, jūs uh, visu to plānosiet pirms jūsu pilnvaru laiks beigsies un kāda stratēģija ir paredzēta, lai teiks nenotiktu kontrabanda no apvienotās karalistes uz Ziemeļīriju un pārējo Eiropu, no uz Īriju un pārējo Eiropas Savienību un, un ko darīsiet, lai šī robeža uh, nenostiprinātu īrijas sašķelību, kas būtu katastrofāls rezultāts. Atbilde. Būtībā šis uh, jautājums uh, skār ne tikai mm, tās valdības nostāju, kuras labā es šobrīd strādāju, bet pēc turpmāk varbūt vairs nestrādāšu, bet uh, drošības jautājumi būs uh, manu pilnvaru lokā. Es uh, apzinos, cik uh, svarīga šī robeža ir uh, visiem uh, tiem, kas uh, dzīvo tās tuvumā, iespēja šķērsot šo robežu. Es pats, uh, manam pašam ir draugi abās robežas pusēs, un es apzinos, kāda ir šī situācija. Un Dublinā, Belfāstā un Londonā ir jādara viss iespējamais, lai novērstu šīs potenciālās problēmas, kas varētu rasties, ja šī robeža tiešām tiktu uh, reāli slēgta bet uh, tas viss ir jārisina sarunu procesā starp uh, apvienoto karalisti un 27 dalību valstīm. Šo jautājumu es uh, šobrīd uh, nevēlētos komentēt, jūs noteikti sapratīsiet uh, kādu iemeslu dēļ. 22. jautājums. To uzdod zaļo grupas vārdā Jans Filips Albrechts. Paldies, ir uzdots jau daudz jautājumu, un vairums no tiem, manuprāt, ir saņēmuši arī ļoti izsmeļošas atbildes. Bet es gribētu šobrīd eh, runāt par attiecībām starp dalību valstīm un komisiju. Jūs jau stāstījāt, kā sadarbosieties komisijā ar parlamentu, bet es gribētu zināt, ko darīsiet, lai panāktu, lai dalību valstis īstenot jau esošos tiesību aktus un kā nodrošināsiet dalību valstu atbalstu kopīgam rīcības plānam uh, Eiropas drošības savienības jomā un veicot deradikalizācijas pasākumus. Mēs uzskatām, ka arī ir jāvēršās pret radikalizāciju, kas notiek dalību valstu cietumos. Paldies. Atbilde. Jā, nu šiem jautājumam arī, manuprāt, ir vismaz divas daļas. Pirmais, kā sadarbosimies ar nacionālajām um, iestādēm un veidosim uzticību savstarpējā sadarbībā un uh, Otrs jautājums ir par sadarbību ne tikai ar nacionālām varas iestādēm, bet ar uh, sabiedrību kopumā, izglītības jomā, tāpat, uh, lai cīnītos pret radikalizāciju, tā skaitā cietumos. Tātad uh, par sadarbību ar dalību valstīm. Kā jau es sākumā norādīju, manuprāt, šeit ir ļoti skaidri redzama Eiropas Savienības loma. Uh, Uh, līguma ietveros rosināt, palīdzēt, panākt īstenošanu un, ja nepieciešams, tad arī uh, piespiest īstenot uh, tiesību aktus, noteikt uh, standārtus kopīgus, likvidēt šķēršļus sadarbībai. Un es pieminēju uh, izmeklēšanas rīkojumu, kas būs labs instruments, lai noteiktu kopīgu standarts un likvidētu šķēršļus um, dalībvalsts sadarbībai. Ir uh, tāpat uh, jānorāda uz trūkumiem dalību valstu darbībā. Uh, un es domāju, ka uh, ir daudzas iespējas, kā mūsu aģentūras un uh, Eh, sistēmas var eh, veicināt eh, uzticības veidošanos starp dalību valstīm. Turklāt es uzskatu, ka veiksmīgākie pret radikalizācijas pasākumi tiek veikti tieši sabie pilsoniskās sabiedrības līmenī, nevis valdību līmenī. Un tādēļ ir jāveido Eiropā sadarbības tīkls, uh, lai cilvēki paši no lejas uz augšu varētu attīstīt pieredzi un tajā dalīties. Paldies, tagad vārds paskūkungam. Paldies. Sēr, mēs zinām, ka šobrīd pastāv tendence integrēt drošības ārējos un iekšējos aspektus un tas droši vien atspoguļo pašreizējo drošības situāciju. Jūs būsiet uh, amatā, uh, kas būs uh, šī integrācijas procesa centrā. Vai esat domājis par konkrētām sadarbības formām, teiksim, ar komisāru ārlietu jautājumos un tāpat kā uh, sadarbosties ar pretterorismā centra koordinātoru. Atbilde, jā, paldies, esmu jau uh, sācis uh, strādāt, esmu ticies ar šīm amatpersonām, uzklausījis viņus. Tātad šeit ir gan ārējais, gan iekšējais aspekts. Uh, un daudzās jomās mums ir jāstiprina šie abi aspekti, ja mēs vēlamies panākt rezultātus. Esmu paredzēju sadarboties ar viceprezidenti Mogherīni, ar kolēģiem, kas strādā pie um, ārējiem aspektiem runājot par iekšējo drošību, mūsu kopējo drošību, par dialogu ar trešajām valstīm. Mēs varētu sadarboties ar trešām valstīm cīnoties pret vardarbīgu ekstrēmismu. Tāpat tās varētu dot ieguldījumu mūsu uh, Eh, centienos īstenot deradikalizāciju, tāpat cīņā pret eh, terorismā finansējumu. Un tāpat eh, arī cīnoties pret nelegālu ieroču tirzniecību. Tie ir tikai daži jautājumi, pie kā mums būtu jāstrādā. Mums ir jāveido struktūrētas attiecības, kas ir ļoti būtiskas Un es eh, uzskatu, ka ir jāuzlabo mūsu eh, strateģiskā mm, struktūrētās attiecības ar ASV. Eh, šeit tika pieminēts arī konkrētas programmas. Jūs kolēģis jautāja par terorisma finansējumu apkarošanu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai garantētu mūsu iekšējo drošību. Nāk Nākamo jautājumu uzdod FDD grupas vārdā Batenkungs. Paldies, Ser Julian. Jūsu uzdevums šeit būs veidot drošības savienību un Eiropol 2013. gadā norādīja, ka brīvās tirzniecības politika un brīva personu un preču pārvietošanās Eiropas Savienībā uh, Eh, ka to izmanto organizētā noziedzība. Vai jūs piekrītat tam, ka brīvā pārvietošanās ir radījis milzīgas drošības problēmas Eiropas Savienībai un dalību valstim? Vai tagad šī drošības savienība nav piemērs tam, ka Eiropas Savienība pati rada problēmas un pēc tam piedāvā risinājumus, kuri prasa arvien vairāk pilnvaras nodot Eiropas Savienībai? Vai uh, šī drošības savienība tiek veidota, lai saglabātu bezrobežu Eiropas Savienību, nevis lai aizsargātu Eiropas Savienības pilsoņus. Paldies! Es patiešām ceru un ticu šim virzītāju spēkam, kura mērķis ir aizsargāt mūsu pilsoņus un cīnīties pret terorismu, kibernoziedzību un organizēto noziedzību. Ceru, ka es ļoti skaidri to jau esmu jums teicis, vismaz tā es uh, vēlējos teikt, un mans uh, uzdevums ir uh, to panākt un uh, šie mērķi būs uh, vienmēr uh, manas darbības centrā, sadarbojoties ar jums, ar dalību valstīm, citām institūcijām. Teroristi patiesībā nesatraucas par to, vai viņi uzbrūk Eiropas valstī, kas ir Schengen zonā vai nav Schengen zonā, viņi uzbrūk mūsu dzīvesveidam. Paldies tagad Dijas Demēras kungs ETP grupas vārdā. Muchas gracias, senor King. Liels paldies, ser Julien. Vēlos jūs sveikt un novēlu visus tos labāko savā darbā. Drošības savienība tas ir ļoti skaists jēdziens. Un kādu laiku mums būs jādzīvo ar šo vārdu, taču tā ir taisnība, kas ir rakstīts 4. pantā. Un jūs to citējat par nacionālajām kompetencēm. Tādēļ mēs runājam par sadarbību starp dalību valstīm. Eiropols 2017. gada 1. maijā saņems attiecīgu atbalstu, un šis ir kopīgās sadarbības instruments. Vēlos jums paziņot to, ko varbūt jau zinat. 20. aprīļa komisijas paziņojums nosaka, ka drošības savienība nozīmē, kā 2016. gada rudenī, proti jums ir apmēram 90 dienu laiks, jums ir jāpiedāvā iniciatīvas, lai izveidotu un atbalstītu Eiropas eh, pretorismā apkarošanas centra darbību. Jums ir jāpiedāvā konkrēti pasākumi. Un gribu dzirdēt, ko konkrēti jūs darīsiet, kādus kritērijus piemērosiet gan ilgtermiņā, gan īstermiņā, gan vidustermiņā, kādus kritērijus pasākums jūs piedāvāsiet, lai spēcinātu šo centru. Un otrkārt, kā jūs varat uh, stiprināt plānošanas iespējas? Un noslēgumā šīs attiecības starp Mogarīnī kundzes uh, posteni, kur runa ir par slependienestu sadarbību, izlūkdienestu sadarbību un šī centra sadarbību, gribētu dzirdēt, kādas ir šīs attiecības. Paldies! Paldies! Ceru, ka varēšu gūt labumu arī no jūsu sniegtās pieredzes un ekspertīzes, turpinot darbu šajā jomā. Jums ir taisnība, ka ir apņemšanās piedāvāt konkrētus priekšlikumus un idejas. Esmu pārliecināts, ka varēšu ievērot noteiktos termiņus. Un mums tas ir jādara, jo mums ir jābūt gataviem pilnīgā, pilnībā izmantot jauno tiesisko ietvaru, kāds radīsies no nākamā gada māja. Un mums tam jau ir jāgatavojas tagad. Cik man tas būs iespējams, ja būšu šādā stāvoklī, tad es atbalstīšu Eiropolu, piedāvāšu atbalstu gan par politikas satvaru, gan finansējumu. Uh, gan cilvēku resursiem, vai nu tie būs uh, jauni darbinieki, nu, Eiropola resursi, vai arī atbalstot, aicinot dalībvalstis uh, nodrošināt labākus resursus, nosūtot darbiniekus Eiropolu. Šobrīd varu aplēst, ka mums vajadzēs apmēram par 80-90% eh, cilvēkiem palielināt Eiropalu darbinieku kopumu, lai varētu īstenot jaunos uzdevumus. Jūs runājat par operacionālo kapacitāti. Protams, ka tas ir viens no galvenajiem darbiem šajā centrā. Tas attiec uz darbu saistībā ar interneta vietni un finansējumu. notiek nepārtraukts dialogs ar nacionālajām iestādēm, kur arī vēlos stiprināt, lai varētu balstīties uz labāko praksi, kas ir gūta apmainoties CTC ar informāciju visās dalībvalstīs. Taču nevēlos um, pazaudēt no acīm galveno šī cīņa pret kibernoziedzību un uh, kontrabandu, kas, manuprāt, arī ir galvenās sastāvdaļas Eiropola operacionālajā darbībā, kuras atbilst. Un, ja atbildot jūs sākotnējo jautājumu, es darīšu pilnīgi visu, lai iedrošinātu dalībvalsts izmantot uh, pēc iespējas uh, efektīvāk izmantot kopīgo izmeklēšanas darba grupu uh, darbu. Un tas, ko jūs pieminējat kā pēdējo, tiešām ir būtiski atrast uh, vislabākās sadarbības iespējas starp INCEN un CTC, starp šo iekšējo un ārējo drošību. Paldies, kolēģi! Ceram, ka varam atgriezties pie vienas, divas minūtes gariem izteikumiem. Jums vēl vesela virkne runātāji. 28. jautājums, 4. jautājums no sociāldemokrātiem. Tens Fajānīkūns lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Komisāra kandidāti vēlos runāt par jaunām drošības tehnoloģijām. Ko jūs domājat par jaunu drošības aizsardzības tehnoloģiju izstrādi? Kā jūs nodrošināsiet to, ka Eiropas Savienība finansē pētījumus šajā jomā, un lai šeit uh, tiktu ievērots ne tikai aizsardzības speciālistu vajadzību, bet arī, lai tiktu ievēroti reģionālie un pamatiesību jautājumi? Tāpat mūsdienās mēs piedzīvojam, ka arvien vairāk jāapmainās ar biometriskajiem datiem. Ko jūs, ko jūs domājat par eh, sejas atpazīšanas tehnoloģijām un kā jūs eh, cīnīsieties pret negatīvajiem efektiem, arvien vairāk izmantot šādas tehnoloģijas? Paldies! Paldies! Es uzskatu, ka sasaistot mūsu finansējumu pētniecībai un mērķiem aizsardzībā, tas ir ārkārtīgi būtiski. Es pilnveigi, pilnībā uzskatu, ka ir gūti ļoti lieli panākumi pētniecībā, kas ir bijuši ļoti būtiski aizsardzībā. Piemēram, ir veikts pētījums, kuru atbalstīja finansē Eiropas Savienība, kur tika likvidēti eksplozīvi prekursori. Uh, kad tiks savienots tādas eh, vielas, kas nerezultējās sprādzienos. Un to mēs arī praksē esam piedzīvojuši kā labu piemēru. Tātad ir vesela virkne dažādu Eiropas Savienībā finansētu pētījumu, kas ir rezultējušies reālos aizsardzības instrumentos. Šeit ir cieši saites un vēlos turpināt atbalstīt šādu rīcību. Taču, kā jūs pareizi teicāt, uh, atbalstot šādu rīcību programmu, mums visu laiku ir jāpatur prātā pamatiesības, kas ir drošības savienības pamatu pamats. Šeit vēlos turpināt darbu kopā ar saviem komisijas kolēģiem, kur ir tieši atbildīgi par nākamo finansēm piešķiršanas raundu šajā jomā. Paldies! Nākamais jautājums ir 4. EKR jautājums, 27. jautājums Monikas Makovejs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir divi īsi jautājumi. Mums parlamentā ir vairāk dokumentu, kas strādā ar antiterorismu jautājumiem. Šeit ir arī runa par kontroļu, pēcināšanu saistībā ar datu bāzēm, kas principā izmaina Schengenas kodeksu. Mums par to ir ļoti dažādi viedokļi, mums notiek debatas, un mans jautājums jums ir, ņemot vērā šo steidzamību, ka ir nepieciešama drošāka vide mūsu pilsoņiem, labāk pārvaldot Eiropas Savienības ārējās robežas, vai jūsuprāt sistemātiskas kontrolas un visu būtisko datu bāžu efektīvu izmantošanu palielinātu drošību, stiprinātu to, padarītu mūsu robežu daudz efektīvākus, aizstāvoties pret iespējamiem terorismu uzbrukumiem. Un otrs jautājums - kā jūs uzlabotu sadarbību, informācijas apmaiņu starp izlūkošanas un tiesību sargājušām iestādēm dalībvalstīs. Tāpat arī sadarbību un informācijas apmaiņu starp Eiropas aģentūrām, jo šāda problēma mums pastāv, trūkst sadarbības vai tā ir ļoti sliktā līmenī. Paldies! Liels paldies! Par drošību pie mūsu robežām. Manuprāt, es jau agrāk pieminēju to, ka, manuprāt, ir nepieciešami vairāki drošības līmeņi. Un viens no tiem, kurš noteikti ir jānostiprina, ir tas, kas skar robežu. Un es cieši sadarbošos ar Avramopolusu kungu un pārējiem kolēģiem, strādājot pie dažām no jūs pieminētajām piedāvātajām reformām. Es uzskatu, ka mums ir jāpāriet uz sistemātiskām kontrolēm no nesistemātiskām. Es uzskatu, ka mums, kā jau iepriekš teicu, ir jāplūko dažāda veida kontrolas, kuras var īstenot uz robežas, īpaši saistībā ar trešo valstu pilsoņiem. Tāpat piekrītu, ka mums ir jādomā par to, kā varam efektīvi izmantot šo iegūto informāciju dažādās sistēmās, saskaņā ar pamatiesībām, saistībā ar konkrētiem mērķiem. Kā jau iepriekš teicu, šeit ir ļoti būtisks darbs jāveic kopā ar speciālistiem un jāatgriežas pie jums, sniedzot konkrētus ieteikumus. Tad jautājums par sadarbības veidošanu tostarp arī starp uh, izlūkošanas un tiesību sargājušām iestādēm, varu piekrist tam, ka dažreiz to ir grūti izdarīt, un pat vienas dalībvalsts ietveros, ne tikai starp dalībvalstīm Eiropas Savienības līmenī. Taču mums ir jādara viss iespējamais, lai balstītos uz labām praksēm, un kā jau iepriekš citēju, pieminēšu šo piemēru pēc Parīzes uzbrukuma. Šeit notika tiešām lielisks darbs starp Eiropolu, Franču un Bēļu iestādēm, sadarbojoties operatīvi. Tas sniedza labu progresu darbā pēc šiem uzbrukumiem, un es ceru, ka izveidot šādu izpalīdzīgu, praktisku sadarbību mēs varam veidot uzticēšanos un arī novērst tos šķēršus, kas dažreiz mums trūkst, vēl efektīvi komunicēt. Paldies, es redzu, ka Strasbūras pirmdienas vakars, un mēs jau esam saguruši, bet varbūt tikai es. Nākamais jautājums 28. 4. alde jautājums no Sofijas Intvēldas kundzes. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicu komisāru kandidātu. Man ir divi jautājumi. Es uh, atbalstu to, ka jūs uzsverat un solat izvērtēt pretorismu stratēģiju. Gribētu dzirdēt, vai jūsuprāt līdz šim šī stratēģija ir bijusi veiksmīga? Uh, vai nē, vai esam efektīvi cīnījušies pret terorismu pēdējo 15 gadu laikā vai nē, vai jūs prāt ir kādi pasākumi, kur būtu jāatjauno. Mēs runājam par jauniem, bet varbūt ir kādi, kurus var atjaunot. Un otrs jautājums izskatās, ka jūsuprāt kritika ASV var negatīvi ietekmēt mūsu sadarbību. Manuprāt, tas ir smieklīgi, jo ASV ietvaros kritika ir daudz uh, smagāka. Šeit pieminēja Feinsteina senatoru un komiteju un gribētu dzirdēt, ko darīsiet jūs, lai spētu attiecīgi pārstāvēt Eiropas Savienību un tās dalību valstis šajās eh, skandālos. Paldies! Runāt par izvērtējumu. Manuprāt, Tas, kā mēs eh, esam iemācījušies reaģēt šiem uzbrukumiem, ir eh, ārkārtīgi attīstījies pēdējo 15 gadu laikā. Mēs vairs tā nerīkojamies, kā uzreiz pēc eh, šiem notikumiem, pēc 11. septembra Es domāju, ka mēs uh, rīkojamies daudz efektīvāk, taču kā to var izvērtēt? Vai ir kaut kāds uh, tests, uh, kā to var izvērtēt? Manuprāt, to ļoti grūti izdarīt. Taču piekrītu tam, ka, ja mēs vēlamies veikt pamatotu izvērtējumu, tad tam jānotiek labāks pārvaldības garā. Un mums ir jāinformē šī komisija, kuru, komiteja, kuru ļoti atbalstu, ka mums ir jāpiemēro proporcionalitātes principi, bet ka mums ir arī jāpārskata tie jautājumi, par kuriem vienojamies agrāk. Un ārpus šīs komisijas ietvariem ir bijušas lietas, kas ir atsauktas, un tādēļ es uzskatu, ka arī šajā jomā jāpiemēro labās prakses principi. Tad runāt par kritiku ASV, varbūt kā nepareiz izteicos. Es domāju, ka daļa no kritikas, kas nāca, tostarp arī no šī parlamenta un šīs komitejas, ir ievērojami palīdzējusi uzlabot situāciju ASV un mūsu attiecības ar ASV. Jo pēc tā, ko jūs un citi ļoti uzstājīgi paudāt šajā komitejā. Mums izdevās izveidot tādu struktūru, kur ir striktāki noteikumi par piekļuvi ziņām, par ombudsmanu, par komunikāciju, par drošības garantijām un arī ikgadējie pārskati. Es domāju, ka mūsu darbs bija ļoti efektīvs. Paldies. 29. jautājums, 4. no Goja. Marijas Kristiāns Veržākundze lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es sēžu šeit. Uh, labvakar, uh, Kinga kungs. Um, tiešām prieks, ka jūs tik labi pārvaldāt franču valodu. Uh, un es atgriezīšos pie datu bāžu jautājumu un pie to sadarbspējas. Es konstatēju, ka šai jomā galvenā problēma ir tas, kā dalību valsts īsteno pieņemtos tiesību aktus un uh, Es um, nepiekrītu jūsu optimistiskajam vērtējumam par uh, to, cik labi ir sadarbības starp Franciju un Bēļģiju. Nu, protams, sadarbība ir, bet daudz ko varētu uzlabot, un ja sadarbība būtu laba, tad nebūtu piedzīvējuši tik uh, smagus uh, notikumus dalība valstis negrib atkāpties no savām kompetencēm drošības jomā un ir arī transnacionālas drošības pilnvaras Eiropas Savienībā, un tagad akcenti tiek pārvietoti par sliktu drošība un brīvībai. Jā, ja paskatāmies uz viedo robežu uh, projektu, sākotnēji mērķis bija turisma veicināšana, tagad tā ir robežu kontrole un cīņa pret organizēto noziedzību. Protams, abi mērķi ir atbalstām, bet tomēr ir jāzina, ko tad mēs īsti vēlamies. Un es domāju, ka mums steidzami būtu tiešām jāizvērtē visas šīs datu bāzes, uh, formulējot konkrētus mērķus, kādi tie bija sākumā, kā šie mērķi ir mainījušies, kāpēc, kādi ir rezultāti gan tehniskā, gan juridiskā ziņā un jāizvērtē arī cilvēktiesību jautājumi. Merci. Uh... Paldies. Es piekrītu, ka mums ir jāizvērtē veiktie pasākumi un to efektivitāte. Esmu gatavs kopā ar jums uh, uzsākt darbu, sagatavot pārskatu. Tāpat piekrītu, ka problēma ir tiesību aktu īstenošana. Īstenošana jākļūst par prioritāti un dažkārt ir vairāk nekā jā, vienkārši jāmudina mūsu dalību valstis. Nu, piemēram, attiecībā uz prīmas eh, līguma trim eh, sadaļām. 18, eh, 20 dalība valstis tikai pilnībā spēja vienošanās īstenot. Tas nozīmē, ka joprojām ir pietiekami daudz dalību valstu, kuras nespēja īstenot pieņemtos lēmumus, un ir jāsako tam, kas notiek. Un pat tas nav saistīts ar informātikas sistēmām, bet es domāju, ka arī par uh, sprākstvielu prekursoriem uh, ir uh, jādomā. Šai jomā arī noteikumi ne visās dalībvalstīs tiek īstenoti. Un situācija ir jāmaina, lai mēs varētu sasniegt kopīgi izvirzītos mērķus. Paldies, kolēģi, mēs kavējam jau 20 minūtes. Esmu šeit bijis vainīgs kā priekšsēdētājs pieļāvu 30 sekundes ilgāk runas laiku, taču tas uh, nav pieļaujams. Es izmantošu tagad āmuriņu katreiz, kad kāds no jums pārsniegs runāšanas laiku, ieskaitot arī komisāru kandidātu. Tādēļ lūdzu ievērot vienu, divas minūtes runāšanas laiku. 30. jautājums te ir Kabras kungs, lūdzu, no zaļiem. Paldies, priekšēdētāji Kinga kungs. Uh, Viens no jūsu iekšējās um, viens sadaļas uh, misijām ir uh, terorismas satura identificēšana. Kā jūs garantēsiet to, ka tikai tiks identificēts teroristiskais saturs un izdzēsts informācija komunikāciju tehnoloģiju ziņā? Turklāt, kurš konstatēs, kas ir šis teroristiskais saturs? Kā jūs nodrošināsiet to, ka uh, Eiropol un informācija tehnoloģija izmeklēšanas vienība ievēro šo mērķa principu, īstenot savus uzdevumus. Paldies! Paldies! Šeit ir jānošķir ļoti skaidri no vienas puses naida runas un aicinājumu vardarbībai, kas ir nelegāli un kur attiecīgi ir jārīkojas mūsu likuma ietvaros. Un jānošķir, es teiktu, tāda terorisma saturs un propaganda, kas nav naida runas uh, vai uzaicinājumi, kas nav nelegāli, bet ir ļoti nevēlams saturs. Un šis otrā kategorija ir tas ko jūs pieminat un kur mums ir jāstrādā. Un es ļoti priecājos, ka mums tagad ir struktūras, kas uh, pilnībā piemērot caurskatāmību izskatu šos jautājumus, izveido sadarbību ar internetā pakalpojumu sniedzējiem, kuri no savas puses sadarbojas, nodrošinot caurskatāmību šajā dialogā. Un man nav gatavs atbildes jūsu jautājumam, jo nezinu, kādu testu lai šeit piemēro. Taču es domāju, ka tad, kad mēs saskaramies šādu nevēlamu saturu, tad mēs to spējam identificēt. Dažreiz tas tiek uh, izņemts, bet dažos gadījumos, un es runāšu šeit atklāti, ir jānodrošina tas, lai tiktu sniegts alternatīvs vēstījums, kas arī ir pieejams. Un šeit runa ir par tehniskas dabas jautājumiem, kas mums jārisina kopā ar internetu pakalpojumu sniedzējiem. Taču es domāju, ka cīnoties pret radikalizāciju, mums ir jānodrošina cilvēkiem izvēles iespēja, cita veida vēstījumi un ir jāaicina viņus piemērot savu kritisko domāšanu, izvērtot šādu saturu. Nākamais jautājums ir Beatriks van Štoršas kundze. Lūdzu. Es atrodos šeit, pulksten 12 ja skatāmies pēc pulksteņa rādītājiem. Sir Julian, jūsu uzdevums būs drošības savienība un saskaņā ar Žanklodu Junkeru tas nozīmē Eiropas eh, drošības aģenta eh, darba programmas īstenošanu. Šeit runāja par dažādām programmām, par uh, pasažieru datu apmaiņu, par ieroču direktīvu, daudz ko jau dzirdējām šodien pieminēt. Pirmkārt, šeit ir runa atņemt uh, cilvēkiem brīvību, nodrošināt tādu tā kā viltus aizardzību. Manuprāt, šāda pieeja jau tika realizēta vairāk kārt un rezultāti nebija veiksmīgi. Jo trūkst viena lieta jūsu uzdevumā. Jūs esat atbildīgie par drošības savienību, taču 2. augusta misijas vēstule nepievin nevienu reizi vārdu robeža. Tikai vienreiz tiek pieminēta pārobežu noziedzība, bet netiek pieminēta robeža. Un salīdzinājumā ar visiem citiem pasākumiem, kā ieroču direktīvas spēcināšana tā tālāk, cik būtisks jums, jums ir robeža aizsardzības jautājums? Paldies! Es piekrītu, kā jau mēs diskutējām, viens no aspektiem, Un vienīgais, eh, par kur mums ir jārunā saistībā ar šo apdraudējumu, ir robežas, jo, kā jūs teicāt, šie ir pārobežu apdraudējumi pie robežas. Un, ja jūs šķērsojat robežu, tad eh, pa, pa, pieaug risks. Tādēļ arī atbildot veselu virkni jautājumu, es uh, centos paskaidrot, kā sadarbojoties ar saviem komisijas kolēģiem, mēs ņemsim vērā jau esošos pasākums, jau īstenotos pasākums vai pie robežām vai tos, kurus īstenosim, un ņemsim šeit vērā šo pasākumu drošības dimensiju. Un par šo dimensiju es būšu atbildīgais un atbildēšu jūsu priekšā arī par šo pasākumu saskaņotību ar mūsu pamatu un brīvībām. Un pēdējā lieta, ko gribu, ir uh, cilvēkiem atņemt brīvību. Nākamais jautājums ir no Honiks, Monikas Holmēras kundzes. Priekšādātā kungs. Dārgo kandidātu kungs. Pretēji Fanštorfas kundzei mani neinteresē robežu žogu virziens, bet gan tas, kā policija un robežu spēki var uh, sadarboties daudz labāk un pāri robežām. Šeit Eiropas Savienībā mēs saskaramies ar ļoti heterogēnu vīdi. Dažiem ir jāsastrādājas 30 minūšu attālumā, citiem 30 km. Tādēļ tiešām nav iespējams saprast, kā var nodrošināt koordināciju pāri robežām, kad ir kāds ārkārtas gadījums, kā var nodrošināt šeit sadarbību. Un gribētu dzirdēt, kā jūs cenšaties tikt galā ar šo jautājumu, lai tiešām pāri robežām var dro, aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņu drošību un policija var sadarboties. Paldies! Es jums pilnībā piekrītu par jūsu uzdotiem jautājumiem, proti, kā tiekot galā ar šiem apdraudējumiem ir jācīnās pretstraumē, pastraumē, dažreiz pie robežām, dažreiz uz robežām, dažreiz starp robežām, un ļoti daudz aspekts jau mēs uh, pieminējām, diskutējot šodien. Šeit jums pilnībā piekrītu. Runājot par pārobežu sadarbības eh, veicināšanu, šeit būtisks aspekts ir nodrošināt to, lai mūsu Eiropas saimnības līmeņa instrumenti, pasākumu aģentūras spēj darboties, lai veicinātu šo sadarbības ar dalībvalstīm daudz efektīvākā veidā. Un būtisks aspekts arī tiesību aktu vai citu līdzekļu izmantošana, lai likvidētu šķēršļus sadarbībai. Dažreiz šie šķēršļi ir saistīti ar standartiem, un tad var paaugstināt standartus, eh, veicināt cilvēku atzīt šos standartus un tādējādi veicināt sadarbību. Un nesen es pieminēju arī izmeklēšanas orderi, kurš drīzumā stāsies spēkā un kas, manuprāt, ir labs eh, piemērs efektīvām darbībām, lai veicinātu sad sadarbību, izpratni starp dalībvalstīm un īstenotu raitu darbību izmeklēšanas lietās. Tad es domāju, ka pastāv vairāk veidu, kā mēs varam gūt progresu. 34. jautājums, 5. no sociāldemokrātiem, Tanis Fajānas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sarking. Laicīgi būtiskas informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi būtiska būt labai sadarbībai tiesību sargājušā li iestāžu līmenī Eiropas Savienībā. Taču uh, Mēs uh, eh, dzirdam, ka dalībvalstis nespēja efektīvi izmantot Eiropas Sanības instrumentus kā Schengenas informācijas sistēmu un tā tālāk. Tādēļ uh, tas bija pārsteidzoši, ka 2015. gadā padome pieņēma lēmumus, kur tika aprakstīts, ka dalībvalstīm ir jāapmainās ar informāciju saistībā ar terorismu uzbrukumiem ar citām dalībvalstīm un Eiropas Savienības aģentūrām. Mans jautājums ir, Kādus konkrētus soļus jūs paredzat īstenot, lai veicināt šādu laicīgu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, lai uzlabotu apmainīto datu kvalitāti? Vai jūs uzsāksiet kādas pārkāpšanas procedūras pret tām dalībvalstīm, kas um, nepildīs šo apņemšanos? Jā. Yeah Prīmas gadījumā, ko jau pieminējām, mēs uzsākām vairākus uh, tādus pilotdialogus, lai veicinātu cilvēkus un institūcijas pildīt savus pienākumus un apņemšanās. Un es jau par to uh, sniedzu piemēru saistībā ar uh, um, sprākstošiem prekursoriem. Un Esam arī uzsākuši tiesību aktu pārkāpšanas procedūras. Un patiesībā tas eh, veicina šo procesu. Runājot par pasažieru datu reģistru, to jau atkārtot esam pieminējuši, piesaistot tiesiskos satvaru, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Taču šeit jāpiemina arī ļoti praktiska puse. Uh, pasažieru datu vienību izveidošana. Ja tās netiks uh, izveidot šādas vienības, tad uh, nekas nenotiks, un tikai dažas dalībvalstis šeit ir uzsākuši darbu, taču tas ir labs uh, piemērs, kur varam nodrošināt atbalstu juridiski, tehniski, apmainoties labām praksēm, un šajā konkrētajā gadījumā nodrošināt arī finansēšanu. Manuprāt, šeit šogad ir paredzēti 50 miljonu un 70 nākamgad. Šeit runa nav ne tikai par pārkāpšanas procedūrām, bet, ja nepieciešams, jā. 35. punkts no Vistisen, jautājums no Vistisen kungs. Es izteikšos dāņu valodā, saka Vistisen kungs. Komisāra kandidātu kungs, jūs pieminējāt divus konkrētus jautājumus šodien. Šeit es, sociāldemokrāta Alde, uh, pauda vēlmi izveidot tādu kā Eiropas federālās drošības dienestu. Vai tādā veidā mums tiešām būtu jādarbojas, jāņem vērā komisijas perspektīva? Un otrs jautājums. Runājot par Dānijas dalību, uh, Eiropolu un Kaut gan arī Dānija piedalās Schengenā, š, pastāv tāda apstākļa, ka Dānija nepiedalās šajās trīs jomās, un vai Dānija var piedalīties kaut kādā veidā cīnoties pret terorismu, un kā jūs varētu to atbalstīt? Paldies! Es atbildēšu uz jūsu diviem jautājumiem, un tas ir saistīts ar to, ko es jau vairāk kārt pieminēju šajās debatēs. Mēs varam daudz ko izdarīt, taču tikai līguma ietvaros. Un vēlos, lai tas būtu skaidrs. Eiropā, Eiropolam vajadzētu atbalstīt operacionālo darbību, balstoties uz dalību valstu prasībām. Tam ir uh, jāspēcina sadarbība, taču Eiropola nevar būt federālais izmeklēšanas dienas, un tas ir skaidri noteikts konkrētajā pantā. Tad jūsu otrs jautājums par Dāniju un attiecībām ar Eiropolu. Es atbalstu Eiropolu, ceru, ka to tā skaidri jau paudu, un atbalstu arī dalībvalstu ieguldījumu Eiropolu, kā to jau skaidri teicu, taču līgumu ietvaros. Un jūs labāk nekā es to zinat, ka Dānijai ir 22. protokols, kas nosaka attiecības šajā jomā. Notika referendums par šo jautājumu. Un tāpat kā ar citiem referendumiem, mums ir jāņem vērā referenduma rezultāti. Paldies, 36. jautājums, 5. Alde grupai, Huismenovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sir Julian, jūlijā Eiropas parlaments balsoja par ziņojumu par eh, robežu un krasta apsardzi. Kā Bulgārijas pilsonēji man bija liels prieks, ka tas tiks attiecināts arī uz dalību valstīm, kas nav Schengens zonā. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā Bulgārijai ļoti atbildīgs un sarežģīts uzdevums eh, pārvaldīt Eiropas Savienības ārējās robežas mūsu robežsargiem, diemžēl, nav e, piekļuvē svarīgām datubāzēm, piemēram, SIS datubāzei. Kas būtu jādara, lai varētu atbalstīt e, terorismu apkarošanu tām valstīm, kurām ir ārējās robežas, bet kuras nav Schengen zonā? Paldies! Paldies! Pirmkārt, es vēlos izteikt atzinību par Bulgārijas paveikto. Gan attiecībā uz Eiropolu, gan ar Frontex, Cepola apmācībās un arī citās jomās. Es ļoti labi saprotu jūsu jautājumu. Kā jau jūs sacījāt, bu Bulgārijā ir šis ietvaros policijai un, un tiesu sadarbībai, bet ne visiem migrācijas jautājumiem. Galu galā viss ir saistīts ar dalību Schengenā, un, kā jūs zināt labāk par mani, tas uh, ir jautājums, kas jāuzdod Schengens dalību valstīm. Bet es domāju, ka šis jautājums tik tiešām ir ļoti nozīmīgs, vai tas tik tiešām nāk par labu Eiropas Savienības kolektīvajām interesēm neiekļaut valstis kā Bulgāriju. Ehm, ņem pieejamajās informācijas sistēmās eh, saistībā ar robežu jautājumu. Šis jautājums ir tiešām ļoti pamatots un leģitīvs. Tālāk sastais EPP eh, jautājums 37. kopumā Bonīkungs. Komisāra eh, amatkandidāti Ņemot vērā digitālo revolūciju, kas maina pasauli, kibernoziegumi arī strauji pieaug. Globālā ekonomiskā vērtība visa veida kibernoziegumiem pārsniedz 400 miljārdus ASV dolāru. Visiem noziegumiem šobrīd ir uh, digitālā uh, forma no naudas viltošanas līdz uh, bērnu seksuālai izmantošanai Ir daudz centienu izveidot, piemēram, Eiropas tīklu šādu noziegumu apkarošanai. Ir jāstiprina sadarbības ar Eiropas komisiju un dalību valstīm, un mums pirmkārt jau pret visiem noziegumiem jātiecas vienādi, gan reālajā dzīvē, gan kibertelpā. Kādas būtu prioritārās darbības kibernoziegumu apkarošanā šādā plašākā nozīmē? Paldies par jautājumu. Un paldies par iespēju koncentrēties uz šo organizētās noziedzības apkarošanas aspektu. Manuprāt, šeit ir divi elementi, kurus uh, vēlos uh, aktīvāk izcelt sadarboties ar kolēģiem komisijā. Pirmkārt jau cīņa pret kibernoziegumiem kā tādiem, Otrakārt, eh, kibernoturības eh, un drošības veidošana, kas arī savā ziņā saistīta ar kibernoziegumiem. Kā jau minēju, šīs eh, kiberdrošības stiprināšana ir saistīta ar tīklu un informācijas sistēmu direktīvas īstenošanu. Un es plānoju strādāt pie tā. Kas attiec uz ofensīvo daļu uz noziegumu apkarošanu, tad, manuprāt, mums ir pēc iespējas labāk jāizmanto uh, Eiropolu, e, tā izveidotais kibernoziedzības apkarošanas centrs, un to ir nepieciešams stiprināt ar finan papildus finansējumu, papildus darbiniekiem, e, uzlabot sadarbību ar dalību valstu iestādēm, apkarojot kiberuzbrukumus. Tāpat cīnoties pret e, kredītkāršu krāpniecību, seksuālu izmantošanu, internetā. Tāpat ir jāsadarbojas šajā jomā arī ar privāto sektoru. Kā jau es minēju iepriekš, publiskā privātā partnerība, kas tik tikko ir izveidota, lai savienotu privāto un publisko finansējumu un 1,8 miljārdus uh, virzītu pētniecībā un izstrādē šajā jomā, lai apkarot kiber eh, noziegums, ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, un es esmu gatavs sadarboties ar šī projekta dalībniekiem, lai to virzītu uz priekšu. Tāpat eh, sadarbosimies ar trešām valstīm. Ir jāpanāk progress arī e-pierādījumu jautājumā, un Es domāju, ka mums ir nepieciešams arī aktualizēt 2013. Gada, 13. gadā stratēģiju, tā kā šeit ir daudz darāmā. Paldies! Sestais sociāldemokrāta jautājums, jautājums numur 38, uzdod Katrīna Činīcī kundze. Paldies, priekšsēdētāji Serģulien. Nesenajos teroristu uzbrukumos um, svarīgs aspekts bija tas, ka tie nebija paredzami, bet ir svarīgi strādāt pie profilaks, pie preventīvās darbības un arī pie dere, deradikalizācijas. Kāds konkrēts pasākums jūs plānojat, uh, lai apkarotu vardarbību ekstrēmismu? Tātad ne tikai preventīvo darbību, bet arī reintegrācijas programmas, lai iekļaut, palīdzētu cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Um, Kāda, jūsuprāt, ir eh, progress eh, Eiropas Savienības programmām un dalībvalsts programmām šajā jautājumā? Un kā nodrošināt, ka notiek apmaiņa ar labāko praksi, kā apkarot eh, vardarbīgu ekstrēmismu? Un tā kā nav konkrētas stratēģijas, lai neļautu ārvalstu kaujiniekiem atgriezties, vai plānojat strādāt pie rīcības plāna vai stratēģijas tieši, kas attiektos uz šo jautājumu par ārvalstu kaujinieku atgriešanos? Paldies par jautājumu. Es piekrītu, ka radikalizācijas apkarošana nav saistīta tikai un vienīgi ar preventīvo darbību, lai neļautu cilvēkam radikalizēties. Bet šeit ir runa arī par to, ko darīt pēc radikalizācijas, lai censtos deradikalizēt cilvēkus, kas ir izvēlējušies šādu ceļu. Es vēlētos sadarboties esošo tīklu un programmu ietvaros, lai aptvertu abus šos aspektus. Kas attiecas uz deradikalizāciju? Tur, manuprāt, ir īpaši svarīgi strādāt ar tiem, kas e, jau strādā šajā jomā cietumos, kur viņi saskaras ar šo fenomenu, kā mēs traģiski jau esam uzzinājuši no incidentiem Francijā, bet tie nebūtu nav unikāli. Uh, Tas var būt tiešām grūti izdarāms. Es domāju, ka ir pieejami daudz ekspertu rekomendācijas. To mums vajadzētu ņemt vērā, apzinot eh, tos ekspertus, kas strādā cietumos ar šiem jautājumiem, eh, un eh, jāapmērās ar informāciju labāko praksi Eiropā. Jāmācās no šīs pieredzes. Kas attiec uz šo ārvalstu kaujinieku atgriešanās jautājums? Es ceru, ka tas e, iet horizontāli cauri visam, ko es sacīju šajā e, sanāksmē, ka šeit ir jāro, jārīkojas e, gan pirms robežas, gan pēc robežas, ja tā var izteikties, lai apturētu ārvalstu kaujinieks vai kādus citus, kas vēlas vērsties pret mums. Tas ir absolūti prioritāri. Paldies! 39. jautājums, 7. EPP jautājums Voskungs. Es sēžu šeit un izteikšos vāciski. Sākumā liels paldies par līdz šim sniegtajiem komentāriem un, protams, ka daudz lietas arī manā runā atkārtosies. Taču gribu tādu papildu jautājumu. Man ir tāda sajūta, ka visā digitālajā jomā, kas attiecas gan uz kibernoziedzību, gan uz to, kā galu galā izmantojot sadarbspēju, labāk izmantot datu bāzes. Man ir radies tā, tāda sajūta, ka tieši transatlantisko attiecību ziņā mums nav tas labākais, ko, kā nodrošināt sadarbību. Un man ir tāds sajūta, ka sadarbojoties uh, cīņā pret terorismu un kibernoziegumiem, ir nepieciešama sadarbība. Tādēļ gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā mēs daudz labāk varam attēlot šīs attiecības, kas, manuprāt, nav harmoniskas, jo mums ir dažādi priekšstati par datu aizsardzību, raugoties no patērētāja puses vai drošības puses. Gribētu dzirdēt, kā kādas ir jūsu domas saistībā ar sadarbības uzlabošanu ar ASV, runājot par eh, kibernoziegumu novēršanu un tam līdzīgi. Paldies! Well, I think we need to... Jā, nu, manuprāt, mums vispirms ir jāsakārto savas mājas. Es piekrītu, ka ir vairāk strateģiskas partnerības un attiecības, kas ir ļoti būtiskas eh, terorismu apkarošanā un kibernozieguma apkarošanā. Kā jau es mēģināju skaidrot, tur ir vesels ietvars, kas ir saistīts ar šīm attiecībām. Tomēr es domāju, ka šajā jomā, kā jūs to arī izcēlāt savā jautājumā, un kā tas arī tik minēts iepriekš, mums daudz kas vispirms ir darāms savās mājās, lai nodrošinātu, ka mēs uh, saņemam labāku rezultātu no tām sistēmām, kas mums jau ir, ka mēs vēršamies pret visu sarežģītību, fragmentētību un trūkumiem šai sistēmās. Viens piemērs. Manuprāt, tas netika vēl pieminēts bet eh, tas man tika minēts. Piemēram, Eiropola datu bāze par terorismu un SIS datu bāze par brīdinājumiem, kas saistīti ar terorismiem un teroristisku darbību, var savstarpēji sazināties, bet tikai individuālā, konkrētā gadījumā. Un būtu daudz iespējamu praktisku iegūmu, ja tiktu uzlabota sadarbspēja starp šīm divām konkrētajām datubāzēm, kurās informācija tiek ievietota līdzīgu mērķu dēļ. Tas būtu tikai viens piemērs tām lietām, kur augsta līmeņa ekspertu grupa varētu sniegt savu ieguldījumu, bet es ceru, ka esmu pietiekami skaidri izteicies par ietvaru un nosacījumiem, kas ir attiecināma uz viņu diskusijām un kas mums pēc uh, būtu par jebkādiem viņu izteiktiem ierosinājumiem. Paldies! 40. Uh, jautājums 7. sociāldemokrātiem Soraja Postkundze. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsarētāji, Sir uh, Julian King. Sveiki! Jūsu misijas vēstulē nav nekas minēts par sadarbību ar uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām terorismu apkarošanā, radikalizācijas novēršanā, cīņā pret no, organizēto noziedzību un e, cīņā pret kibernoziegumiem. Bet bieži vien tieši šīs organizācijas strādājot cilvēku tiesību aizsardzības un e, sociālās iekļaušanas veicināšanā e, spēlē svarīgu lomu, it īpaši radikalizācijas novēršanai. Vai jūs varētu paskaidrot, eh, vai jūs plānojat sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un ja jā, tad kādā veidā šī sadarbība varētu notikt? Otrakārt, cik labi sagatavota ir jūsu komanda, lai sekotu visiem eh, vardarbīgiem ekstrēmisma eh, paveidiem, tā skaitā labā spāna ekstrēmistiem? Paldies par jautājumu. Es varētu šeit eh, izteikt atbildes eh, attiecībā uz vairākiem elementiem. Sākšu ar pēdējo, ko minējāt. Jums ir pilnīga taisnība atsaucoties uz dažāda veida radikalizāciju. Mums nevajadzētu iestrēgt e, tikai cīņā par viena veida radikal, pret viena veida radikalizāciju. Un tas saistās ar otru lietu, ko vēlos sacīt. Respektīvi, es ceru, esmu to jau sacījis ka uzņemoties šos pienākumus, un ja mani apstiprinās, es balsīšos, protams, uz savu personīgo pieredzi. Un liela daļa no pieredzes drošības jomā man ir tieši uz vietas Ziemeļīrijā. Un arī tur mums bija radikalizācijas problēma jāatrisina. Jā, tā bija savādāka radikalizācija, bet radikalizācija kā tāda bija vairākās sabiedrības daļās. Uh, kur notika centieni virzīt cilvēkus uz vardarbīgu aktivitāti. Un es ceru, ir pietiekami skaidri pateicis, ka šeit nebija runa par to, ka valsts rīkojas efektīvi, bet pilsoniskā sabiedrība. Varbūt pašā vēstulē nav rakstīts eh, par pilsonisko sabiedrību, bet es uztveru eh, cīņu pret radikalizāciju kā tādu, kas ietver ar eh, visu spēlētāju šajā procesā. Ziemeļīrijas gadījumā mēs konstatējam, ka bijušie ieslodzītie bija ļoti ticamas balsis sabiedrībā. Mēs strādājām ar ekspertu grupām un spējām savest kopā cilvēks no Ziemeļīrijas, bijušos ieslodzītos, uh, Viņa stāstīja par programmām, eh, ar kurām strādāja un cik efektīvas tās bija. Un es pats savām acīm redzēju, cik tas bija rezultatīvi un efektīvi. Ja mums izdevās eh, apturēt kaut vienu jaunieti no tā, ka viņš aiziet eh, radikālu ekstrēmismu ceļu, es domāju, ka tas bija tā vērts. To mēs varam darīt vietējo apmaiņu līmenī Ziemeļīrijā, tad es domāju, ka tikpat efektīvi tas ir īstenojams arī eh, apmaiņā starp eh, Eiropas valstīm. Paldies! 41. jautājums, EPP jautājums. Lenārs Kund. Paldies! Jūsu nominācija ir vēsturiskā brīdī eh, attiecībās starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Jūs jau minējāt, ka nekomentēsiet Brexit aspektu, bet ir lēmumi, kas ir jāpieņem neatkarīgi no tā. Viena no pirmām lietām, kas nāk prātā, ir Eiropola. Jūs jau divkārt sacījāt, ka mums ir jāstiprina Eiropola, eh, pilnībā jāizmanto jaunais Eiropola mandāts. Tāpat laikā Britu valdība, kas nominēja jūs, visdrīzāk vēlēsies izstāties no Eiropola piemērošanas. Kā jūs vērtējat apvienotās karalistes nepieciešamību piedalīties e, Eiropolu? Un vai šāda izstāšanās e, no Eiropola e, radīt kādas problēmas, kā jūs uz to skatītos kā savā amatā? Es šeit nepārstāvu Britu valdību nevaru iepriekš paredzēt lēmumus, kurus eh, Britu valdība varētu pieņemt vai nepieņemt. Tomēr vēlos skaidri pateikt sekojošo. Manuprāt, Eiropola ir lieliska organizācija, kas veic fantastisku darbu, un ja mani apstiprinās šajā amatā, es darīšu visu, lai viņus atbalstītu, un visu, ko varu, lai mudinātu dalību valstis līguma robežās sadarboties ar uh, Eiropolu. Un es vērsīšos pie visām dalību valstīm. Bez izņēmumu. Kas attiec uz konkrētu apvienotās karalistas gadījumu? Šeit, protams, ir izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies. Viņiem ir jāpieņem lēmums par to, vai piemērot Eiropola tiesību aktus, un ja viņi izvēlasies to nedarīt, tad ir problēma būtu šāds iztrūkums līdz brīdim, e, kad pēc izstāšanās no Eiropas Savienības e, viņiem varētu piemērot e, vienošanos, kas pastāv trešām valstīm. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir mūsu visu kolektīvajās interesēs izvairīties no šāda, no šādas veida problēmas. Priekšsarētājs vēlos atzīmēt, eh, kā eh, ļoti labs jautājums un ļoti laba atbildi. Eh, es to savu komentāru norakstu uz nogurumu. Lopes Agilāra kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Labvakar, labvakar komisāra kandidāta kungs. Mans jautājums ir saistīts ar atbildību uh, par to, kā jūs uzņematies, ko jūs uzņematies par uh, pienākumu pildīšanu, jo mums, uh, kā Lībe komiteja, ir atbildība par uh, kontroli. Nu, pirmkārt, par jūsu uh, pilnvarām uh, un uh, misijas vēstuli, tad jums būs jāatbalsta uh, komisārs Avramopulos un jāsadarbojas cieši ar Juravas kundzi cīņā pret radikalizāciju un īstenot informācijas apmaiņu. Tātad jums būs jānodrošina līdzsvars starp nodrošinot pienākums atdali starp dažādiem komisāriem. Kā jūsu prāt, jūs varēsiet to izdarīt un uh, vai jūs neuzskatāt, ka jums būs uh, pienākuma dublēšanās uh, starp jums un komisāru Avramopulos? Priekšsēdētājs pārtrauc, jūs jau runājāt pusotru minūti. Agilāra kungs turpina. Tā tad uh, jūsu misijas vēstulē ir norādīts, ka jūs uh, uh, drošības jomā jūsu pienākumi nebūs ekskluzīvi attiecībās ar komisāru Abramopulus. Atbilde. Paldies par šo jautājumu. Man atkal ir iespēja izskaidrot, kā jau es to darīju rakstveidā, atbildēs par to, kā esmu iecerējis uh, strādāt. Es neuzskatu, ka šeit būs kāda dublēšanās uh, pienākuma sadalē, jo šī uh, loma ir ļoti būtiska. Tas nav otršķirīgs amats, jo šī darba kārtība ir ļoti būtiska. Un uh, balstoties uz manu politisko kultūru, esmu gatavs cieši sadarboties ar kolēģiem komisāriem, ar komisāru Avramopulos un uh, citiem uh, Eh, jo ir ļoti eh, plašs jautājumu klāsts, ko mēs eh, šobrīd arī apspriedām, un mums ir jāvirzās uz priekšu. Tālāk par atbildību. Kā jau es sākumā norādīju, esmu gatavs atskaitīties jūsu priekšā, kad vien jūs mani uzaicināsiet un es būšu atbildīgs jūsu priekšā par visu šo uh, risināmo jautājumu drošības aspektiem, un uh, jūs, protams, pieņemsiet lēmumus, bet uh, rezultātā noteikti pieaugs uh, komisijas kopumā atbildība jūsu komitejas priekšā. Paldies! Un tagad vēl būs pēdējie trīs jautājumi. ETP grupas vārdā 43. šāvakar jautājumu uzdod Marija Gabriela. Paldies, priekšsēdētāji, Sēr Džulien. Uh, Vēlējos pievērst jūsu uzmanību konkrētam jautājumam, proti Bulgārijas ārējo uh, robežu drošību un Eiropas Savienības ārējo robežu drošību. Uh, Eh, Bulgārijai joprojām nav pilnīga pieeja eh, SIS datu bāzēm, kaut arī mēs e-, esam jau daudzus gadus dalība eh, valsts, un tas ir liels šķērslis drošības garantēšanai. Mēs netiekam uzņemt eiro Schengen zonā, jo nesot izpildījuši visus tehniskos kritērijus. Nākamais jautājums. Kā dalība valstis drīkst izdot uh, pases, kas ļauj pārvietoties Eiropas Savienībā trešo valstu pilsoņiem? Un uh, pēdējais jautājums Eh, drošība vidusjūrā nozīmē drošu Eiropu. Kā jūs veicināsiet sadarbību eh, šajā reģionā drošības jautājumos? Atbildi. Bulgārijas un Rumānijas situāciju mēs apspriedām jau eh, arī nedaudz iepriekš. Es ļoti labi saprotu jūs uzdotos jautājumus. Mm Bulgārija saņem brīdinājumus par atteikumiem, bet nevar rīkoties šajos gadījumos. Jā, tas ir būtisks jautājums, vai Eiropas Savienības kolektīvajās interesēs ir šāda situācija. No juridiskā viedokļa viss ir skaidrs, ierobežojumi būs atcelti tad, kad to nolems Schengens zonas dalību valstis. Bet politiski es saprotu, kā šo jautājumu un šīs dienas situācijā, ņemot vērā apdraudējums, ir eh, pamatot pamatoti jautāt, vai tas ir visu mūsu kopīgās interesēs. Otrs jautājums par pasēm un pilsonību uh, saistībā ar dalību valstīm. Ja tiek piešķirta uh, uh kādas dalība valsts pilsonība, tad būtībā tas nozīmē, ka tiek piešķirta Eiropas Savienības pilsonība. Un tādēļ būtu eh, nepieciešams, lai dalību valstis, eh, pieņemot šādus lēmumus, domātu par Eiropas Savienības kopīgām interesēm, tā skaitā drošības interesēm. Un dalību valstīm, pieņemot šādus lēmumus, būtu jābūt modrām. Paldies, komisāra kandidāta kungs, un Tagad eh, S un D grupas vārdā uzdot jautājumu Anna Gomeša. Eh, Kinga kungs ir eh, pierādījumi tam, ka teroristu organizācijas finansē savu darījumu, savu darbību izmantojot organizēto noziedzību. Pārsvarā naudas atmazgāšana notiek uh, ēnu ekonomikā, bet tiek izmantots arī Eiropas banku atbalsts. Vai jūs at, uh, uzskatāt, ka ir pamats bažām par zelta vīzu sistēmu, ko ir ieviesušas noteikts dalību valsts, un vai esat uh, paredzējis kaut ko šajā jomā beidzot darīt? Paldies! Jā, mēs atgriežamies pie ļoti būtiskas jomas, kur es esmu iecerējis veikt pasākums, proti liekt teroristiem piekļumi finansējumam. Un šeit ir paredzēta virkne pasākumu, uh, gan attiecībā uz aktīvu iesaldēšanu, dažādu finansējumu avotu, uh, likvidēšana, tāpat cīņu pret dažādu veidu kontrabandu un arī um, dažādu uh, instrumentu um, attīstīšana, lai varētu izsekot um, noziedzīgām finansu plūsmām, un šajā jomā ir nepieciešām pastiprināt sadarbības starp dalību valstīm. Uh, ir uh, vesela rīcības programma iecerēta. Un uh, tā ietver uh, pastiprināt starptautisko sadarbību ciņā pret korupciju, nodokļu nemaksāšanu un ļaunprātīgu dažādu līdzekļu izmantošanu teroristu finansējumam. Un šeit ir runa par sadarbību G7, G20 ietvaros. Nesen notikušajā samitā, uh, ko šā gadā pavasarī rīkoja bijušais premjerministrs uh, Davids Kamerons, arī uh, tika apspriesta padziļināt sadarbību šais jomās, un tā ir uh, viena no prioritātēm, uh, kur mums būtu jāpanāk reāls progress tuvāko gadu laikā. Paldies, un pēdējais jautājums šovakar to uzdod Emils Radevs ETP grupa. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Kinga kungs, pēdējo gadu laikā Eiropas Savienību pārpludina imigranti, un daļa no viņiem, diemžēl, nelegāli šķērso Eiropas Savienības ārējās robežas. Un um, attiecībā uz uh, šīm personām nav pat iespējams veikt minimālākās pārbaudas, lai noteikti viņi nav kādas teroristu organizācijas locekļi. Uh, ko komisija ir paredzējusi darīt, lai novērstu to, ka Eiropā iebraucošie migranti izdara teroristu uzbrukums, ir tīpaši es šeit domāju tās personas, kam nav tiesības uz starptautisko aizsardzību. Paldies! Nu, varbūt dažādi iespējami radikalizācijas cēloņi. Tā skaitā tā netaisnība, tiesību pārkāpumi. Un tādēļ mums ir jāliek lielāks akcents uz uh, profilaksi, par to jau mēs runājām. Tā tad ir jāvēršas pret naida runu, propagandu, pret radikalizāciju skolās, jāveic deradikalizācijas pasākumu cietumos un uh, plaši. Uh, profilaks pasākumi jāīsteno, un mums ir jāatbalsta efektīva integrācijas politika. Protams, integrācijas politika nav tas pats, kas deradikalizācijas politika, bet ar efektīvu integrāciju mēs varam arī novērst radikalizāciju. Esmu paredzējis sadarboties šai jomā ar vairākiem komisijas kolēģiem. Tas mums ir nepieciešams, lai panāktu reālu progresu. Priekšsēdētājs pateicos kolēģiem, kuri ir izturējuši šo maratonu un vēl atrodas zālē sēdes noslēgumā. Es tiešām jums pateicos par jūsu izturību un disciplinētību. Tagad uzklausīsim komisāra amata kandidāta Džuliana Kinga noslēguma runu. Viņa rīcībā ir piecas minūtes. Aicinu pēc šīs runas tulīt vēl nedoties prom no zāles, pat ja jums ir tāda vēlēšanās, jo es jūs pēc tam īsumā informēšu par to, kā mēs demokrātiskā veidā pieņemsim lēmumu par komisāru kandidātu. Uh, Un es tagad uh, dodu vārdu Sēram Julianam Kingam, komisāru kandidātam. Jums ir iespēja teikt noslēgumu vārdus 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētājs, pateicos visiem komitejas locekļiem par viņu uzdotajiem jautājumiem, par to, ka viņi mani uzklausīja. Nu, eh, es domāju, ka no mūsu viedokļu apmaiņas uh, ir pilnīgi skaidrs, ka uh, ir ļoti daudz darba mums kopīgi jādara, un ja šī procesa rezultātā es tikšu apstiprināts šai amatā, es sākšu strādāt pēc iespējas ātrāk. Kā jau es teicu, es būšu uh, atbildīgs jūsu priekšā un ceru uz pēc iespējas labāku sadarbību. Mūsu līdzpilsoņus uztrauc terorisms un organizētā noziedzība, un viņi prasa no mums un arī sagaida no mums, ka mēs kopīgiem spēkiem piedāvājam risinājumus, un šiem risinājumiem ir jābūt koordinētiem un visaptverošiem. Mums ir uh, jāstrādā kopīgiem spēkiem cīņā pret terorismu un jāstiprina mūsu aizsardzība. Un tas viss ir jādara respektējot mūsu vērtības un ievērojot pamattiesības. Ja apstiprināsiet mani šai amatā, es ar sirdi un dvēseli sadarbošos ar jums, lai padarītu Eiropu drošāku. Mūsu mērķim ir jābūt nodrošināt brīvību un drošību visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā, lai viņi var dzīvot un pārvietoties Eiropas Savienībā un nodrošināt mūsu pamatvērtību ievērošanu, un tas ir labākais veids, kā cīnīties pret radikalizāciju un organizēto noziedzību. Paldies par uzmanību! So in answering my plea, colleagues, you're not running, thank you. Godātie kolēģi um, un uh, komisāra um, amatkandidāta kungs, uh, paldies, ka neaizskrējāt uzreiz uh, projām. Tad, godātie kolēģi, lai izvērtētu šo uzklausīšanu, rītdien otrdien, 13. septembrī, 9. no rīta tiksies koordinātori. Un koordinātori saskaņā ar mūsu noteikumiem lems par to, vai komisaram kandidāts ir izpildījis tās prasības, kas amatam tiek izvirzītas. Tādi ir noteikumi. Tātad tas tiks lēmts rītdien, pulksten 9 no rīta. Un ziņosim eh, tālāk politiskais grupās par šīs sanāksmes rezultātiem. Uh, Tā kā pēc eh, tikšanās ar slēgtām durvīm koordinatori jums ziņos. Vēlos pateikties par to, ka bijāt klāt šajā uzklausīšanā, tīpaši Libe un AFET komiteju locekļi un arī citi kolēģi, kuri arī nerunāja citu komiteju vārdā. Tāpat arī Libe komitejas locekļi, kas tik smagi strādā, bija ļoti disciplinēti un detalizēti savos jautājumos. Paldies jums un komisaram atkandāt. Kungs, paldies jums. Uh, Paldies jums, ka izturējāt eh, tik nogurdinošu pasākumu. Visdrīzāk jums otrais nenāksies iziet. Vēlamies eh, pateikties jums. Paskatoties Twitterī, tur acīm redzot, tas eh, daudz aizraujošāk vēl tas ir nekā varbūt bija šajā telpā, bet uh, Es domāju, ka uzdotie jautājumi jau apliecina jums, ka mēs ļoti nopietni uztveram šos e, jautājumus un temats. Paldies, kolēģi, paldies komisaram at kandidātam.